señoras y señores. Labdien, godātie kungi, cienītās dāmas, komisāra kungs, kosmidū kundze, ģenerāla sekretāra kungs, dārgie draugi. Gribētu jūs visus sveikt šeit, Eiropas parlamentā. Es esmu Eiropas parlamenta viceprezidents un viens no maniem uzdevumiem ir sargāt daudzvalodību mūsu iestādē. To es daru ar vislielāko aizrautību, jo multilingvālisms ir viena no ķīlām Eiropas parlamenta pastāvēšanai un veiksmīgai funkcionēšanai. Šajā konferencē klāt ir man draudzene komisāra Andrula Vasiliju, kas ir atbildīga par izglītību, kultūru un jaunatnes lietām. gribētu norādīt uz to, ka uzklausīsim šodien arī Eiropas parlamenta ģenerālsekretāru, kas ir Eiropas parlamenta administrācijas augstākais pārstāvis, Klaus Velle. Šī diena, kā jūs zinat, ir ārkārtīgi svarīga, jo šodien notiek arī Eiropadomas sēde. Es saprotu, ka abi šie augstie pārstāvji ir ļoti centušies, lai ierastos šajā konferencē. Uh, Mēs saprotam, ka viņi teiks ievadrunas, un pēc tam viņiem būs jādodas projām, jo viņus gaida vēl citi pienākumi. Es esmu uzņēmies eh, priekšsēdētāju pienākumus šajā te augstajā līmeņa konferencē. Šī konference, šī tikšanās ir ārkārtīgi svarīga, jo tajā piedalās visdažādākās iestādes un mēs redzam, ka iestādes pārstāv to augstākie pārstāvji. Un tādēļ šī konference ir unikāla iniciatīva. Jāsaka, es neatceros nevienu precedentu agrākos laikos, ka šāda konference būtu notikusi tik ļoti augstā līmenī. Protams, mums ir liels cerības, kas saistās ar šo konferenci. Uh, Šajā zālē sēž ļoti daudz cilvēku, kuriem ir ļoti daudz ko teikt par multilingvālismu un ļoti daudz, kas tieši ar to nodarbojas. Gan politiķi, gan iestāžu darbinieki, gan universitāšu rektori, gan dekāni, gan arī cilvēki, kas atbild tieši par konferenču tulku izglītošanu Eiropas Savienības dalību valstīs, kandidātu valstīs, tāpat arī Libānā, Krievijā, ASV, Ķīnā un dažos Āfrikas, dažās Āfrikas valstīs. Šeit klāt ir arī dažādu startautisku organizāciju, tulku uh, dienestu vadītāji, uh, tie, kas piedalās gan Hints, gan Ihti organizācijās, arī Jamlapt organizācijas biedri. Šajā zālē ir arī daudzi pētnieki un zinātnieki, kas nodarbojas ar jauno tehnoloģiju jautājumiem, kas mums visiem ir ļoti svarīgi. Gribētu pateikties tulkošanas ģenerāldirektorātam un it īpaši tā direktorai, ģenerāldirektorai, manai draudzenei Olgai Kosmidu par šīs konferences organizēšanu. Olga Kosmidu noteikti ir tas svētais gars, kurš ir atbildīgs par daudzvalodību šajā parlamentā. Šīs svētais gars nāk no kristīgās mitoloģijas. Es domāju, ka Olga ir tiešām iemiesojama šī svētā gara iemiesojama šajā multilingvālisma sargāšanas jautājumā. Un šeit man pa labi sēž arī Suzana Altenburg, Altenberg, kas ir Olgas Kosmidu labā roka un viena no konferences organizatoriem. Uh, Es vēlētos aicināt, vispirms iesauk, eh, aicināt izteikties komisāru Vasiliju un gribu pastāstīt, ka tikko kā esmu atgriezies no Kīpras un redzu, ko Kīpras prezidentūra ir paveikusi savas prezidentūras laikā. Gribu šeit izcelt Kīpras prezidentūras lieliskos panākumus. Tāpat arī liels paldies Andrulē Vasiliju par to, ka viņi pārstāv šo valsti, kura kā tāds ļoti labs piemērs šobrīd ir prezidēšā valsts. Un tagad bez liekas kavēšanās došu vārdu komisārai. Dārgie draugi, Eiropas parlamenta priekšsādādā vietnieks Martīnijas kungs, ģenerālsekretāre Kosmidū kundze, dārgie rektori, dāmas un kungi. Ar lielu prieku šodien uzstājos ar ievadrunu jūsu rektoru konferencē. Vēl jau priecīgāk esmu tāpēc, ka šajā pašā telpā Es tiku uzklausīta Eiropas parlamentā, pirms tiku apstiprināta savā komisārs amatā. Daudzvalodība ir bijusi Eiropas Savienības sirdī kopš tās pirmsākumiem 1950. gados. Valodas apguve palīdz visiem pilsoņiem gūt sekmes kultūras, sociālajā un profesionālajā jomā. Tas paver cilvēku prātus, uh, lieliskajai daudzveidībai, kas ir tik būtiska mūsu Eiropas identitātei. Tāpēc viena no manām prioritātēm, strādājot par komisāri, ir atbalstīt ne tikai 23 Eiropas Savienības oficiālās valodas, bet arī apmēram 60 reģionālās un mazākumtautību valodas. Esmu pārliecināta, ka mums ir jāveicina valodu apguve no agras bērnības. Pirms desmit gadiem Barcelonā Eiropas Savienības līderi izvirzīja ambiciozu vīziju valodu apguvēju un tās ieguldījumam katra bērna izglītošanā. Mēķis bija skaidrs - uzlabot pamatprasmju apguvi, bērniem jau agrā bērnībā mācot vismaz divas valodas papildus dzimtajai valodai vai pirmajai valodai. Šodien ir tikai pašsaprotams, ka mums pienācis laiks novērtēt līdzinējo veikumu. Cik vērtīgs bija šis Barcelonas mēķis, cik daudz eh, progress ir panākts, kur dosimies tālāk? Par spīti dziļajai ekonomiskajai krīzei, Eiropas Savienības svarīgākais mērķis palicis nemainīgs - strādāt kopā, labākas sabiedrības vārdā līdztekus tam ievērojot mūsu atšķirības. Mēs vēl ar vienu uzskatām, ka brīvība, līdztiesība, solidaritāte un dažādība ir apvienojams kopīgos centienos. Un valoda ir ļoti būtiska šai misijai. Es kā izglītības kultūras daudzvalodības un jaunatnes komisāri uzskatu par ļoti svarīgu Eh, ka tiek eh, atbalstītas eh, valodas aktivitātes un ka to ieguldījums sabiedrībā ir milzīgs. Un es uzskatu, ka ar vien mobilākā un savstarpēji saistītā valoda, pasaulē daudzvalodība ir tik nepieciešama, ka to nevar ignorēt. Šodien mēs runājam par jaunajām tehnoloģijām izglītībā. Un tūlīt pat prātā nāk e apmācība vai e-mācības. E-mācības ir instruments, kurus Eiropas Savienības mutiskās tūkošanas dienas izmanto ar vien plašāk, lai atbalstītu izglītību jaunajiem konferences tūkiem sadarbībā ar partneru universitātēm visā Eiropā un viņpus tās. Ir eh, izveidotas jaunas iespējas pateicoties diviem jauninājumiem. Pirmais jauninājums ir Speech Repository jeb runu krātuve. Tās darbības sākās 2007. gadā pateicoties Eiropas komisijas mutiskās tūkošanas ģenerāla direktorātām. To izmanto studenti pašmācības mērķiem, būtiski visās universitātēs, kas šodien šeit ir pārstāvētas. Speech repository, jeb sunu krātuve, pat labam satur 2250 video klipus Tās ir runas gan mācību mērķiem sagatavots, gan arī oriģināla runas vairumā of, Eiropas Savienības oficiālās valodās un vēl citās trešo valstu valodās. Šis materiāls palīdz studentiem uzlabot savas valodas zināšanas un praktizēties nepieciešamajās tūkošanas iemaņās. Otra svarīga inovācija ir divpusējas un daudzpusējas virtuālās klases Tās ir videokonferences, kas apvieno mutiskās tūkošanas eh, pasniedzējus no Eiropas institūcijām, tas ir no komisijas un parlamenta mutiskās tūkošanas dienestiem, ar 15 partneru universitātēm Eiropā un ārpus Eiropas. Virtuālo nodarbību laikā studentus izvērtē eh, Briselē strādošie profesionālie tūki saskaņā ar Eiropas institūcijas standartiem. E-apmācība palīdz arī pašiem e, mutiskās tūkošanas ģenerāla direktorāta personāla stūkiem, gan ar valodu apmācību, gan uh, sniedzot īpašas uh, zināšanas, kas tiek apspriests Eiropas sanāksmēs. Ir izveidots speciāls portāls. Tas, protams, arī uzlabo mūsu tūku kvalitāti. Šis apmācība portāls, Training Portal, Eh, satura video ierakstus no tematiskajām lekcijām, ko organizē mutiskās tūkošanas eh, programmas ietvaros vai arī no konferencēm. Un šīs lekcijas tiek izmantotas kā mācība materiāls kolēģi apmācībā. Šīs lielās izmaiņas attiecībā uz jauno tehnoloģiju izmantošanu mutiskās tūkošanas apmācībā ir nesenas, un tās kļuva īpaši aktuālas vulkānisko pelnu radītās krīzes laikā 2010 gada pavasarī. Tā kā avioceļojumi tajā laikā bija visnotaļ ierobežoti, tad steidzami bija jārod piemērots risinājums, lai attālos uh, reģions, kur notiek sanāks Uh, varētu sasaistīt ar tulkiem. Es atceros, ka toreiz komisijas mutiskās tūkošanas dienesti ļoti ātrā laikā paspēja organizēt steidzam sanāksmes, uh, kurās bija iesaistīti komisāri ar, un tūki, un visi bija iesaistīti iesaistot uh, šīs te sistēmas. Tagad gaidas ir pieaugušas īpaši, tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka Avioceļojumi nav videi draudzīgi, un arī tāpēc, ka samazinās administratīvie budžeti gan Eiropas institūcijās, gan uh, dalību valstīs, bet jo īpaši tāpēc, ka ir pavaršās jauns iespējas pateicoties tehnoloģiskai attīstībai. Tūkstošiem cilvēku šodien piedzīvo, kā viņu vietālruņu un planšetdatoru viņu ikdienas dzīvi padara vienkāršāku. Protams, Līdz ar to pieaug arī gaidas, ko šādas tehnoloģijas var panākt profesionālajā kontekstā. Ir būtiski svarīgi spēt pilnīgi izmantot šīs tehnoloģijas, ja mēs gribam nodrošināt visaugstākā līmeņa daudzvalodu komunikāciju, atbalstot efektīvu lēmumu pieņemšanas procesu. Izšķirošs tehnoloģiskās attīstības aspekts ir arī sociālo mediju izmantošana. Te ir runa par Facebook un YouTube. Eiropas Savienības institūcija, mutiskās tūkošanas dienesti ātri secināja, ka šie mediji piedāvā plašas komunikācijas iespējas, un tāpēc tika izmantoti šie mēdīji, lai piesaistītu jaunatni mutiskā tūka profesijai. Nav iespējams pretoties tehnoloģiskās izmaiņu, tehnoloģisku izmaiņu vilnim. Tehnoloģija ir izvērtus revolūciju sabiedrībā vis, daudzās jomās visā pasaulē, iesaistot arī, taiskaitā arī valodu apmācību, kas tiek sniegta. Jo īpaši internets ir kļuvis par eh, liedzekli, kā cilvēki mācās, apmainās ar informāciju, sadarbojas tādos veidos, kas nebija iedomājami vēl tikai pirms dažiem gadiem. Taču ilgstošas sekmes būs gūtas tikai tad, ja studenti tiek sagatavoti sadarboties un mācīties šajā tiešsaistes vidē. Tāpēc iesaistīt tehnoloģiju mācību procesā ir būtiski svarīgi. Mēs vēlamies, lai mūsu absolventi eh, būtu spējīgi darboties aktīvajā darba tirgu ar attiecīgām prasmēm. Protams, ir jāiesaista tehnoloģijas izmantošana eh, valoda apmācībā, taču Eh, mācību procesam jābūt efektīvākam pateicoties šim tehnoloģijam. Mēs nevaram vienkārši izmantot tehnoloģijas, tehnoloģija vādā vien. Tehnoloģija pārveido mūsu dzīvesveidu, un ja mēs uh, izglītībā neiesaistīsim tehnoloģijas, tad būtībā mēs neatzīsim šo potenciālu. Ir svarīgi pielāgoties jaunajiem tehnoloģiskiem risinājumiem un, protams, jāmaina arī mācību uh, procesi. Tehnoloģija neaizstās valodu pasniedzējus un arī nepadarīs sliktu skolotājus par lieliskiem skolotājiem. Turklāt eh, tehnoloģija nav arī burvi nūjiņa, kas studentus bez valodas spējām vai interesēm pārvērtīs par ieinteresētiem studentiem, kas ātri apgūs valodas. Tehnoloģija nepārveid, eh, nepārveidos labu tūku, eh, nepārdarīs studentu par labu tūku, ja viņam nebūs attiecīgo valodas spēju, komunikācijas spēju un vēlas mācīties. Taču tehnoloģija. Uh, padara iespējamu izmantot plašākus e, resursus un e, arī prasmīgus skolotājus viņpus tradicionālā klases ietvara. Es uzskatu, ka domājot par e, mutisko tūku sagatavošanu, būtu, nebūtu iespējams ignorēt to, ka studentiem jāapgost datu bāzu izmantošanas spējas vai prasmi strādāt ar ekrānu. Turklāt mēs nedrīkstam arī aizmirst centienus izvērst eh, sanāksmes bez papīra. Uh, Mums ir jāiesaist tehnoloģiju un novatorismus ar atvērtu prātu, izmantojot šīs iespējas katrā jomā, protams, arī aizraujošajā mutiskās tulkošanas pasaulē. Šajā ziņā es varu tikai sveikt Eiropas Savienības eh, institūcijas, to tulkošanas dienas, ka tās ir pirmajās mm, rindās avangardā iesaistot šīs tehnoloģiskās prasmes. Uh, Runājot par jauno tehnoloģiju izmantošanu menedžmentā, esmu gandarīta un lepna paziņot, ka mūsu uh, dienesti ir stingri pirmajās uh, vadītāju vietās vilzu, virzot šo pieredzi sadarbi ar mūsu partneru universitātēm. Šādai proaktīvai pieejai ir būtiska nozīme nodrošinot, ka nākamās konferences tulku paudzes nonāk šajā tirgu ar viena augstākām prasībām, pilnīgi sagatavojušās izaicinājumiem, kuriem tā būs jāstājas pretī. Paldies un lai jums veids šai konferencē produktīvi sadarbojoties. Paldies, komisārs kundze. Paldies, dārgā Andrula, par šiem vārdiem, kas mūsos vieš liels cerības un iedvesmo mūs. Tagad došu vārdu klausam Velle, kas ir Eiropas parlamentā ģenerāls sekretārs. Viņš parlamentā ir strādājis jau ilgi, pirms kļuva par ģenerālu sekretāru, un visos šajos amatos viņš ir ļoti labi varējis izprast, kā darbojas dažādās politiskās grupas, komitejas, citas struktūras mūsu iestādē un arī tūkošana. Lielas paldies, Klaus, par to, ka atrad laiku šeit piedalīties, dod tev vārdu. Thank you very much, Mr. President. Thank you also. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, komisārs kungs. A unique opportunity Domāju, šodien mums ir izcila iespēja, kas ir sniegta nevien jums, bet arī mums. Kādēļ eh, šī ir tik izcila iespēja? Jo konferencē piedalās 30 rektori, kas tagad izglīto nākošos tūkus. Nav nekāds noslēpums, ka tulki kļūst aizvien retāki, ka šī bagātība samazinās. Un, protams, ir arī konkursi labākajiem tulkiem, kas var tulkot no uh, dažādām valodām un jāņem vērā, kāda situācija būs pēc desmit gadiem. Es eh, gribu jūs iepazīstināt eh, ar vairākiem argumentiem, kādēļ jums savus labākos studentus vajadzētu sūtīt uz Eiropas parlamentu. Esmu sagatavojis desmit argumentus. Pirmais, pirmām kārtām, ir vienkārši neapgāžams arguments. Kurš tad negribētu strādāt Nobela miera balvas laureāta labā? Protams, arī Eiropas komisija ir balvas laureāta un tāpat viss cits Eiropas institūcijas. Otram kārtām gribētu apgalvot, ka Eiropa ir radījusi tādu izcilu politisko vīziju, pēdējo politisko vīziju, kas joprojām ir dzīva. Eh, bija šādas izcilas politiskās eh, vīzijas 20. gadsimtā, bet tās bija totalitārisma mm, vīzijas, un tās, protams, atstāja ļoti nepatīkamu mantojumu. Eiropas vīzija izdzīvoja, jo tā nav totalitāra vīzija, tieši pretēji kompromisu, sadarbības eh, un saruna vīzija. Trešais arguments. Protams, jums tas viss ir tālāk jāpastāst saviem studentiem. Ja jūs strādājat šeit, jūs īstenībā strādājat tādā notikumu uh, un pārmaiņu virpulī. Pārmaiņas notiek Eiropas līmenī un pārmaiņas arī norisinās Eiropas parlamentā. Bija uh, debates, it sevišķi jauniešu vidū, par akta priekšlikumu, proti līgumu, kas cīnās pret uh, Uh, viltojumiem. Daudz jauniešu ļoti uzmanīgi sekoja notikuma attīstībai, bija diskusijas internetā un īstenībā Eiropas parlaments panāca to, ka šis līgums netika pieņemts. Eiropas parlamentā tiek pieņemti ļoti tālajoši lēmumi, protams, es varētu runāt arī par finanšu regulējumu, un Eiropas parlaments ir viena no tādām interesantākajām vietām, kur strādāt, ja jums ir interesi par politiskajām norisēm. Mēs, protams, šeit arī veidojam Eiropas demokrātiju. Ja jūs interesē Eiropas demokrātiju, veid, demokrātijas veidošanās process, īstenībā Eiropas parlaments jums ir tieši labākā vieta, kur strādāt. Mēs pie demokrātijas izveidas strādājam jau 60 gadu garumā. Mēs arī veicam demokrātisko kontroli, pārbaudot eh, izpildu varas darbību, kad tiek eh, runāts par dažādiem nozīmīgiem likumdošanas aktiem un pārmaiņām, kas skar Eiropu. Thank you. Piektām kārtām. Šeit argumenti ir ļoti svarīgi. Parlamentā nav noteikts vairākums un nav noteikts mazākums. Tikai uh, tiem, kas ir vairākumā, nekad nav taisnība. Un, ja, piemēram, jūs pārstāvat mazākumu, tas nenozīmē, ka jūs maldāties. Uh, Katrs likumdošanas priekšlikums ir jāizskata rūpīgi un vairākumu atbalstu ir iespējams panākt argumentējot. Sestām kārtām. Eiropas parlamenta hierarhija ir tāda ļoti līdzena, homogēna. Visa administrācija uzskata, Eh, ka ja kāds eh, domās, ka viņš ir pārāk svarīgs, viņam drīz vien tiks pateikts, ka viņam ir jākļūst atkal par normālu uh, cilvēku. Septītkārt, mums ir jārunā arī par uzņēmēju darbības garu. Mēs esam to izkopuši 60 gadu garumā. Un 60 gadu garumā parlamenta galvenais moto bija mums nav iespēja, bet mēs tās izmantojam. Jūs varat pārliecināties, ka 60 gadu laikā esam visai tālu nokļuvuši. Astotais arguments - lūdzu paziņojiet to saviem studentiem. Šī ir vienkārši brīnišķīga vieta, kur um, saskarties ar citām kultūrām un citām tautībām. Uh, Jūs uh, ar konferencē nevien sastopat uh, kolēģis no citām valstīm, bet katru dienu strādājat multinacionālā un multikulturālā vidē, kur darbojas cilvēki no 27 dalību valstīm, kas uh, strādā vairāk kā 20 valodās. Devītais arguments šeit jūs varat izkopt saziņu ar e, visām pasaules valstīm. Mums ir delegācijas e, visā pasaulē, mēs e, esam arī ļoti daudz zināšanu ieguvuši par to, kas notiek citās pasaules valstīs, un, protams, arī tūkiem nav liekts to darīt. Un desmitais arguments, es, protams, ceru, ka esmu jūs jau līdz šim brīdim pārliecinājis un ka mēs drīz varēsim pie mums uzņemt jūs izcilākos studentus. Tātad desmitais arguments, kā tulks, vai jūs zināt vēl kādu citu vietu pasaulē, darba vietu pasaulē, kur jums visu laiku ir jāstrādā 23 valodās? Īstenībā eh, visā pasaulē nav nevienas tādas institūcijas, kas līdzinātos Eiropas parlamentam, kur regulāri tiek izmantotas 23 valodas. Ja jūs vēlties strādāt kā tulks eh, mainīgā interesantā vidē, tad izvēlieties Eiropas parlamentu. Paldies! Queridas, queridas amigas. Godātie draugi, esam uzklausījuši komisāri Andrulu Vasiliju un ģenerālsekretāru Klausu Vēli. Diemžēl viņiem drīz vien būs jāiet prom manas runas laikā iespējams viņi celsies un atstās šo zāli bet mēs saprotam, ka viņiem ir citi pienākumi. Es, protams, esmu politiski atbildīga persona, kas strādāju šeit Eiropas parlamentā. Eh, jāsaka gan, ka uh, darbojos arī parlamenta administrācijā, līdz ar to man jālieto visai diplomātiska valoda. Es ceru, ka jūs man piekritīsiet, ka šī iespēja, šī konference ir absolūti vienreizēja. Es nezinu, vai mēs to varam atkārtot, jo vēsturē reti, kad brīnumi atkārtojas. Es personiski tajos daudzos gados, kurus pavadu šeit Eiropas parlamentā, uh, neesmu šāda augsta līmeņa pasākumu pieredzējis ar tik ļoti augsta līmeņa pārstāvjiem. Tā tiešām ir brīnišķīga iespēja, ko es arī vēlos izmantot, lai dalītos jums, ar jums savās pārdomās. Pirmkārt, gribētu teikt, kā daudzvalodība Eiropas parlamentā vienmēr ir bijusi ārkārtīgi svarīga parādība, ļoti būtiska parādība, un arī demokrātijas pazīme, kas liecina par eiropeisku identitāti. Kādēļ? Tādēļ, ka ļoti svarīgi ir saprast, ka demokrātiskais mehānisms parlamenta, Eiropas parlamentā iedvesmo arī citas iestādes, administratīvas iestādes vai citas iestādes, bet šīm citām iestādēm gan nav tādu raksturīpašību kā parlamentam no multilingvālismu viedokļa. Es mēģināšu jums paskaidrot, kā praksē izpaužas šī daudzvalodība Eiropas parlamentā. Gribu aprakstīt arī dažas problēmas, ar kurām sastopamies ikdienā un kuras risinām pastāstīšu arī, kā mēs meklējam risinājumu. Jāsaka, ka dažas no šīm problēmām reizēm ir tiešām ļoti asas, un es pats sev uzdodu jautājumu, kā es varu pievērst jūs savā pusē, kā sabiedrotos, kas varētu palīdzēt šīs problēmas pārvarēt. Man kā augstranga Eiropas pārstāvim multilingvalisms ir īpaši svarīgs, un tādēļ man vajadzīga jūsu palīdzība. Nu, pirmkārt, mēģināšu paskaidrot, kā darbojas šis multilingvalisma modelis. Eiropas parlaments bez šaubām ir vienīgā iestāde starptautiskajā arēnā, kur darbs notiek tik lielā valodas skaitā paralēli. Pašā Eiropas Savienībā arī parlaments ir unikāls. Nevienā citā Eiropas iestādē darbs nemitīgi nenotiek tik daudzās valodās. Un uh, arī citām iestādēm varbūt nav tik ļoti nepieciešams uzturēt pilnu daudzvalodības modeli. Eiropas parlamentā nav tās augtās darba valodas, atsevišķas valodas, kas ir vienlīdzīgas nekā citas. Citās iestādēs gan tas pastāv. Protams, ka tas ir saprātīgi, ka citām iestādēm ir cita valoda politika. Es to neapšaubu šeit. Šeit, Eiropas parlamentā, nav tās augto darba valodu. Vai citiem vārdiem sakot, varētu teikt, mums ir 24 darba valodas. Klauss pieminēja 23, bet patiesībā visās sēdēs gandrīz vai tiek piedāvāts arī tulkojums horvātu valodā, jo Horvātija iestāsies Eiropas Savienībā pēc dažiem mēnešiem. Ja mēs nesāktu jau tagad strādāt ar horvātu valodu, tad būtu ļoti grūti vienas nakts laikā padarīt horvātu valodu par oficiālu valodu kura tiek pilnībā izmantot visās sēdēs. Tātad es gribētu uzsvērt, ka mēs strādājam ar 24 valodām, taču ne tikai. Eiropas Savienība vēlas būt par ļoti svarīgu globālo aktieru pasaules līmenī. Un kā šādam globālam aktierim mums nemitīgi ir jāsazinās ar citiem globālajiem aktieriem, kas ir mūsu sabiedrotie, mūsu draugi pasaules pārvaldībā šobrīd. Un tādēļ papildu šīm 24 valodām mēs piedāvājam arī citas valodas - arābu, krievu, ķīniešu valodu, kuras tiek lietots ļoti bieži Eiropas parlamentā. Reizēm tiek pieaicināti arī citu valodu tulki, ja ir nepieciešams tulkojums šajās valodās. Tas tiek darīts ar mērķi labāk izskaidrot mūsu darbību, mūsu projektus mūsu mērķus kaut kādā konkrētā brīdī. 24 darba valodas, kurās Eiropas parlaments funkcionē ikdienā, protams, nozīmē, ka mums ir jāieliek ļoti liels darbs sistēmas uzturēšanā. Un ne tikai šīs mašīnas uzturēšanā, mēs reizēm saucam šos te, šos te tulku kabīnes par akvārijiem, kuros sēž dažādu valodu speciālisti. Taču nedrīkstam aizmirst arī to akvāriju, kurā sēž vēl kāds ļoti svarīgs cilvēks, kurš savieno štepseļus. Nu, Tulki, protams, ir ļoti svarīgi darbinieki, bet tikpat svarīgi ir arī konferenču tehniķi, kas ir vienīgie, kas zina, kā tieši jums ausīs skan tā valoda, kuru jūs saprotat. Sistēma ir ļoti sarežģīta. Sarežģīta ir arī tulku un tulkotāju pieņemšana darbā. Protams, ļoti svarīgi e, ir mutisko tulku pakāpojumu, bet arī rakstisko tulku pakāpojumu nav mazāk svarīgi. Eiropas parlamentā katrs izteiktais vārds, katrs runātais vārds, un parlamentā runā ļoti daudz, tātad katrs šis runātais vārds sinhroni tiek iztulkots pārējās 23 darba valodās. Katrs rakstītais vārds turpretim tūdaļ pat tiek iztulkots rakstiski visās pārējās 23 valodās. Jūs saprotat, ka mehānisms ir ārkārtīgi sarežģīts. Tas prasa augsta līmeņa profesionalitāti. Visi iesaistītie ir augsta līmeņa speciālisti. Mans draugs, ģenerālsekretārs Klauss vēl šeit uzskaitīja daudzās priekšrocības Eiropas parlamentam kā darba vietai. Viņš ir ļoti diskrēts cilvēks, tādēļ viņš neteica, ka tulku un tulkotāju profesijā šobrīd nevalda bezdarbs, un tas ir aktuāli patreizējā ekonomiskajā situācijā, kad dažās dalību valstīs ir milzīgs bezdarba līmenis. Šī ir profesija, kurā šādas problēmas nav. Es neteikšu, ka tulki pelna tikpat daudz kā futbola zvaigznes vai kādi citi ļoti augsti apmaksāti indivīdi, taču patiesībā tulku darba apstākļi ir salīdzinoši ļoti labi. Es domāju, ka tulka profesija ir lieliska. Tajā ir daudzas privilēģijas, daudzus gadus. Es arī dzīvojot Spānijā, esmu saskāries ar tulku darbu un uzskatu, ka Tā ir ļoti pievilcīga profesija, ko jaunieši labprāt izvēlas. Domāju, ka jāpatur prātā arī tas, ka mutiskās tulkošanas fenomens Eiropas parlamentā ir gandrīz vai maģisks. Katru dienu es klausos tulku darbu. Mēs, Eiropas parlamenta deputāti, tiekamies ar e, dažādiem apmeklētājiem no mūsu darba vieta, no mūsu dzimtajām valstīm. Ierodas grupas 30, 40, 50 cilvēku sastāvā. Parasti tie ir vidēji vecuma cilvēki, un visbiežāk viņi runā tikai savā dzimtajā valodā. Arī citās Eiropas Savienības iestādēs ierodas šādi te cilvēki, kuri nerunā citās valodās. Iedomājieties, viņi ienāk šajā zālē, apsēžas sēdekļos, un tad viņi uzliek austiņas un sāk klausīties. Es pēkšņi redzu, ka viņi izmainās, viņu uzvedībā kaut kas izmainās, kad viņi sāk klausīties. Un tad viņi pēkšņi saka, kā tas ir iespējams, ka šai te dāmai, kas runā prezidijā, ir vīriešu balss vai kā tas ir iespējams, ka šis kungs runā soprānā? Un tad es viņiem skaidroju, nē, nē, jūs jau nedzirdat oriģinālu, jūs nedzirdat to cilvēku, kurš uzstājas prezidijā, jūs te sēžat divas stundas, bet klausieties cita balsi, nevis tā cilvēka balsi, kurš sēž prezidijā. Nu, astotā kabīna, piemēram, runā spāņu valodā. Tur ir viens kungs un divas kundzes, trīs tulki, kas visu laiku mainās un kuriem ir gandrīz vai maģiskas spējas. Viņi klausās oriģināla austiņās, analizē to, pārveido, un no mutes viņiem nāk ārā dzimtā valoda. Un jūs varat klausīties stāstu tajā valodā, ko jūs saprotat. Un cilvēks tas pilnīgi pārsteidz un satriec. Un pēc tam viņi sāk saprast, ka pateicoties tieši šim mehānismam, viņi iegūst savas pilsoņa īpašības. Eiropas Savienībā ir dažas tādas dalību valstis, kurās cilvēki, vīrieši un sievietes vienmēr jutušies kā pilsoņi, bet ir citas valstis, kurās laime ir bijusi mazāka. Mums ir bijis daudz, kas jādod, ļoti dārgi jāmaksā par tām pilsoniskajām tiesībām, kādas šobrīd mums ir. Daudz cilvēku pat ir savu dzīvību ziedojuši tam. Un tās tiesības, ka mēs varam tagad piespiest kaut kādu pogu, uh, Uh, un ievēlēt uh, tos cilvēkus, kas mūs pārstāvēs, tās ir brīnišķīgas tiesības. Man liekas, ka tas ir lieliski, ka jebkurš pilsonis, kas ierodas no manas valsts, no Spānijas, var ierasties šeit vai arī sēdēt mājās un klausīties parlamenta debates savā dzimtajā valodā. Tad, kad es runāju ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, saviem draugiem, tad bieži vien es saku tā, ka Eiropas komisija ir tāda salīdzinoši noslēgta pasaule, tāds kā burbulis, kur visi runā angliski. Es nepazīstu nevienu Eiropas komisijas ierēdni, kas nerunātu angliski. Un, protams, ja viņi dzīvo šajā burbulī, kur visi runā angliski, labāk vai sliktāk, Tad pēc kādiem gadiem viņiem sāka likties, ka visā pasaulē visi saprot un runā angļu valodu, bet tā jau nav tā nav ne pasaulē, ne Eiropā, ka visi runātu labi angļu valodā. Spānijā, piemēram, nav vairāk kā 5% iedzīvotāji, kas labi runātu angliski. Ir vēl kādi 15%, kas mēģina runāt angliski. Tas nozīmē, ka 80% pilsoņu ir pilnīgi uh, tādā nelabvēlīgā situācijā. Viņi būtu pilnīgi tā kā cilvēki ar ierobežotām spējām, ja viņiem vajadzētu klausīties debatas parlamentā tikai angliski. Šīs debatas jāpadara viņiem pieejams un saprotams. Mēs esam fundamentāli demokrātiskas būves autori un darbinieki. Pilsonim ir jāspēj sekot tam, kas notiek, tikai tad viņš varēs to kontrolēt. Ja mēs šīs valodas viņam nenodrošināsim, tad pilsons nekad neuzņemsies atbildību par šo projektu. Viņš nekad neuzskatīs, ka tie ir birokrāti vai parlamentārieši, kas veido visu Eiropu, ja viņš varēs tam sekot, ja viņš varēs katru reizi, kad viņu interesē kāds jautājums, pieslēgties un klausīties debatu savā dzimtajā valodā, varbūt vienīgajā valodā, kur viņš saprot. Manā valstī, Spānijā, e, situācija noteikti nav vienīgā un unikālā šajā nozīmē. Varbūt ir trīs, četras dalība valstis, kurās kādi 30% labi runā angliski. Bet varumā valstu cilvēki runā maz svešvalodās. Kīpra ir valsts, kurā daudz runā angliski, tādēļ, ka tā ir bijusi Lielbritānijas kolonija. Taču no tiem trim uh, uh, taksometru šoferiem, ar kuriem runāju Kiprā pagājušajā nedēļā, un uh, arī no visiem pāriem cilvēkiem, kurus es satiku, ieskaitot arī pareizticīgo baznīcas arhībīskapu, neviens nerunā angliski. Viņi varēja pateikt, jā, nē, tur pa labi, pa kreisi, pusstundu, nu kāds pāris vārds lauzītā angļu valodā, neko vairāk nē. Ar šādām zināšanām viņi nespēja sekot debatēm Eiropas Savienībā godā tie klātesošie. Šīs piemērs ir tādēļ, lai jūs saprastu, kāpēc mēs darbojamies daudzvalodības sistēmā. Bet tagad pāriešu pie grūtībām. Mums ir dažas problēmas, dažas grūtības un dažas cīņas. Nu, pirmkārt, ir cilvēki, kas saka, ka tas viss ir ļoti dārgi. Nu, taisnība. Mutiskā rakstiskā tulkošana maksā diezgan daudz. Taču tas maksā mazāk nekā atsevišķi uh, naidīgi mēdī, varbūt to gribētu tēlot. Tie ir mēdī, kas nemitīgi meklē skandālus, denuncē kādus pārkāpējus. Taču skaidrs, ka cena ir diezgan augsta par šo tulkojumu. Tas maksā tikpat daudz, kā vienam, katram Eiropas pilsonim maksā viena kafijas tasta gadā. Tātad kopumā šīs izmaksas relatīvi nav tik lielas. Runa ir par 50 miljoniem eiro. Par 500 miljoniem eiro. Uh, Eh, ja 500 iedzīvotāji nopērk pa vienai kafijas tasē, tad tas viņiem neizmaksā tik ļoti dārgi katram. Tātad 500 miljoni eiro maksā mutiskā un rakstiskā tulkošana visās Eiropas iestādēs gadā. Manuprāt, uh, šī summa ir tāda, ko mēs varam atļauties. It īpaši tad, ja padomājam, ka tā ir maksa par demokrātiju. Demokrātija, kurai vispār nav cenas patiesībā. Ir vēl arī citi komentāri. Nu, piemēram, tulkošana 24 valodās ir kaprīze vai luksus pakalpojums. It kā tas nebūtu pasākums mūsu pašu identitātes uzturēšanai. Tā vārdā, lai pilsēņi saprastu, ka Eiropa ir viņu projekts nesot vajadzīgi ne tulki, ne tulkotāji, jo to visu varot izdarīt mašīnas, tā saka vēl daži kritiķi. Nu, tad es viņus aicinu atnākt šeit, uzrakstiet man e, puslapusi garu tekstu, tādu maz lapiņu uzrakstiet kaut ko, ko gribat teikt. Un tad izmantojiet Google Translator, šo te Google tulkotāju un paskatieties, vai var izlasīt šo tekstu citā valodā, vai var atrast kaut vai vienu domu no tām, ko esat uzrakstījuši. Nu, varbūt, ka šīs mašīnas tiks izgudrotas pēc 30 gadiem vai tam līdzīgi. Šodien nav nerunas par to, ka varētu izmantot mašīnu tulkojumu raktiskajā vai mutiskajā tulkošanā. Komisāri pieminēja jaunās tehnoloģijas pilnīgi pamatoti. Eh, protams, ka jaunās tehnoloģijas ir īpaši svarīgas Eiropas parlamentā. Uh, Mēs ieguldām daudz līdzekļu jauno tehnoloģiju iegādē. Mēs esam pionieri, varētu teikt, jauno tehnoloģiju izmantošanā. Komisija un ANO prasa mums padomi dažādos jautājumos, jo mēs esam tādi kā priekšgājēji šajā jomā. Šajā situācijā ar 24 vai 27 darba valodām, protams, mēs būsim pirmie, kas aizstāvēs mašīnu tulkojumu. Mums ir arī permanenti sakari ar ražotājiem, labāki sakari, tuvāki sakari nekā citām iestādēm. Jo šo te iekārtu ražotāji līdz šim nav domājuši par to, ka varētu būt reāla vajadzība nodrošināt komunikāciju 27 darba valodās. Pie tā tiek strādāts ir eksperti, kas ierodas šeit, Eiropas parlamentā, lai vērotu, kā darbojas daudzvalodība tik daudzās valodās. Nu, piemēram, ir eksperti, kas domā, kur varētu izvietot vēl vairāk šīs te tulkošanas kabīnes vai akvārijas, kā mēs tos te saucam. Tulki nevienmēr man piekrīt, taču viena no iespējām ir izvietot viņus kādā citā zālē, tā lai viņi neatrastos tieši tajā pašā zālē, kur viņi mūs var redzēt, mūs, kas piedalās debatēs. Varbūt, ka reizē mēs varam viņus ievietot blakus telpās, kur viņi būtu mums pietiekami tuvu un skatītos uz mums televizoru ekrānos. Lūk, šādas problēmas uh, ir tās, ar kurām mums jāsastopas ikdienā un kuras mēs mēģinam reci, uh, risināt, lai nodrošinātu šo te daudzvalodību. Tāpat arī valodu mācīšanās mums ir ļoti svarīga profesoru pasniedzēju un studentu mobilitāte ir viens no mūsu problēmu jautājumiem. Tas ir arī iekļauts jūsu konferences darba kārtībā. Man šķiet e, ļoti svarīgi ir izplatīt izpratni par to, ka arī nākotnē Eiropā ne visi pilsoņi runās vienā valodā. Viņu nebūs daudz vairāk kā 25%, kas labi sapratīs angļu valodu. Ir vēl kaut kas, ko es gribētu pateikt savas runas nobeigumā. Gribētu īsi aprakstīt situāciju Eiropā šobrīd. Es šobrīd nerunāju kā daudzvalodības atbildīgais, bet gan kā cilvēks, kurš ir atbildīgs par Eiropas projektu kopumā, jo es esmu viens no Eiropas parlamenta viceprezidentiem. Es uzskatu, ka Eiropas būvniecības projekts šobrīd pārdzīvo ļoti liels grūtības un atrodas sarežģītā situācijā. Nobeļa prēmija, protams, ir ļoti būtiska prēmija. Tas ir kā tāda laipa vai tramplīns tālākajam lēcienam, lai turpinātu attīstīties mums vēlamajā ritmā, ja iespējams, lai mainītu attīstības gaitu un virzienu vai ritmu. Bet problēma ir tāda, ka šis ritms, šis ātrums var samazināties un virzība var novirzīties pa tādu trajektoriju, kas mums nav nebūtu vēlama. Es uzskatu, ka mēs dzīvojam ļoti dziļā krīzē. Runa nav tikai par ekonomisko vai finanšu krīzi. Te varētu runāt ļoti gāri par šīs krīzes iemesliem. Bet krīze grozās ap to, ka šis projekts, kurš ir piedzimis un dzīvojis 50 gadus kā pašos pamatos ļoti solidārs projekts, mainās un pastāv draudi, ka tas kļūs par nesolidāru projektu. Kā mēs varam aicināt valstis būt solidāras? solidārais projekts ir izraisījis milzīgas simpātijas un milzīgas ilūzijas, tas ir raisījis entuziasmu daudzās valstīs. Pateicoties šai solidaritātei, daudzas valsts ir varējušas paaugstināt dzīves līmeni vienkārši vienreizējā veidā. Bet ja šis solidārais projekts tiktu pakļauts mutācijai, tas kļūtu par nesolidāru, kurā galvenais būtu egoisms un nacionālisms, kurā tiktu apšaubīta un apdraudēta šī projekta identitāte, tad mēs sastaptos ar milzīgām briesmām. Proti sabiedriskā doma varētu pilnībā noraidīt šo projektu un tā pamata mērķus un pamata filozofiju. Un šeit gribētu teikt divas lietas. Pirms trim dienām es biju Johannesburgā un piedalījos kādā sēdē, kurā tikās Eiropas parlaments un Panāfrikas parlaments. Panāfrikas parlaments apvieno visu Āfrikas valstu parlamentu pārstāvjus. Un arī šie cilvēki kļūst aizvien brīvāki, spēcīgāki, viņiem ir aizvien lielākas iespējas. Es ar viņiem runāju par tūkstošgadus mērķiem. Jūs noteikti būsiet dzirdējuši par tādiem. Un pēkšņi kāds man pasniedza papīra lapu. Es stāvēju prezidijā un teicu savu runu, kad saņem šo lapu. Un tajā uz tās lapas bija rakstīts, ka Eiropas Savienība ir saņēmusi Nobel miera prēmiju. Es pārtraucu savu runu, lai informētu klātesošos par to, kas man saņēma šo ziņu. Šī zāle bija lielāka nekā tā, kurā mēs atrodamies šodien, un visi klātesošie pēkšņi piecēlās kājās un sāka aplaudēt, un aplaus ilga četras minūtes. Es nespēju izturēt. Man likās, ka es sākšu raudāt pie mikrofona, bet šī četru minūšu ilgie aplausi bija tiešām ārkārtīgi aizkustinoši. Šie te afrikāņi lielā mērā bija cilvēki, kas nāk no valstīm, kas ir cīnījušies, kas ir dārgi maksājuši, tieksim par uh, Uh, vērtības atcelšanu, par uh, neatkarības mm, iegūšanu no tādām koloniālām varām kā apvienotā karaliste, Francija, Portugāla. Un pēkšņi viņi saprata, ka viņiem ir liela cieņa pret Eiropu, ka tā ir valsts, e, tas ir kontinents, kurā ir bijuši ne tikai gadsimtiem ilgas cīņas un kari, un kas ir uh, kontinents, kas ir kolonizējis Āfriku. Pēkšņi šie cilvēki aizmirst šīs visas neglītās liekas, ieliek tās it kā muzejā, vitrīnā aiz stikla, un šie afrikāņi pēkšņi ar šiem aplausiem. Uh, apliecina to, ka šodienas Eiropai nav nekāda sakara ar koloniālo lielvaru. Tā ir politiska vara, kas viņus iedvesmo stabilitātei, sociālajam progresam, brīvībai, demokrātijai un cilvēktiesībām. Man liekas, ka visiem eiropiešiem tas bija ārkārtīgi saviņojošs moments. Tas viņus tiešām ļoti aizkustināja, un ja kādu tas neaizkustina, tas būtu tiešām ļoti dīvaini. Un tas, kur tas neaizkustina, nevar sevi uzskatīt ne par šīs dienas, ne par nākotnes Eiropieti. Es domāju, ka ar to arī beigšu savu runu. Es jau kļūstu gados vecāks, un tādēļ varbūt šādi brīži man ārkārtīgi aizkustina un saviļņo. Gribu teikt, ka arī jūs klātbūtni šodien šeit mani ārkārtīgi iedvesmo nākotnē un saviļņo. Un es tiešām dziļi sirdī uzskatu, ka daudz valodība ir pamatu pamats iestāžu demokrātiskai darbībai un pamatu pamats sapratnei starp tautām un starp civilizācijām. Sirsnīgs paldies no visas sirds jums par pacietību un par uzmanību. Ar to savu runu arī beigšu. Paldies! Tagad mēs teiksim ar Dievas Vēles kungam un Vasiliju kundzei. Lielas paldies vēlreiz par to, ka viņi ieradās šeit. Un bez lielas kavēšanās sāksim apļā galda debatas pēc šīm te ievadrunām. Tas notiks tūdaļ pat pēc mirklīša.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 gribēju jums pateikt, ka uz galda atrodas informācija par pieejamo tulkojumu, un jūs varat redzēt, kurās valodās ir iespējams dzirdēt tulkojumu. Protams, jūs arī redzat, kādas kabīnes šeit ir pieejamas, un jūs tāpat varat runāt arī ķīniešu, arābu un turku valodās. Tagad nākamā diskusija kārta. Man ir liels prieks jums stādīt priekšā uh, Filipu Kailā, Juro ņūs direktoru. Man ir liels prieks jums dot tagad vārdu. Merci, madame. Je remercie. Paldies. Pateicos no viss sirds eh, Kosmidu kundzei un priekšsēdētā, un parlamenta priekšsēdētā vietniekam, ka esmu aicināts uz šo konferences, kā zināt, Eroņūs ir daudzvalodīgs eh, televīzijas kanāls. Eh, mēs gan esam tikai plašsaziņas līdzeklis, taču mūsu 400 žurnālisti runā 23 valodās un eh, pauž savu viedokli daudzās pasaules valstīs, un viņi bieži vien arī runā par Eiropas parlamentu, seko tā darbam daudzvalodības kontekstā. Es gribētu jūs informēt par to, ka nesen biju Indijā un tur konstatēju, ka arī Indijā parlaments strādā ar daudzām valodām. Es nezinu, vai daudz pasaulē ir šādu uh, kontekstu. Indijas parlamentā ir 20 uh, oficiālās valodas un um, tajās uh, arī tiek nodrošināts tulkojums, ir hindu valoda, kašmīra valoda un tā tālāk. Tā tad arī Indijas parlamentā deputāts uh, izsakās eh, un pēc tam uzliek austiņas, klausoties tulkojumu. Vēlos dot vārdu Stefanam Lopesam. Viņš ir pārstāvis Eiropas Savienībās startautiskajai frankofonijas organizācijai. Lūdzu. Paldies. Dāmas un kungi, vispirms vēlos jums pateikties pateikties šīs lieliskās eh, konferences brīnišķīgā pasākuma organizātore, kā jau sacīja Martīnes kungs, šis, šī lieliska iespēja, tā kā jūs visi pārstāvat izglītības nozari, tad mēs raugāmies nākotnē. Mēs no nu vienas puses esam Eiropas sirdī, šajā Eiropas parlamentā, kas ir demokrātijas virzītājs spēks, un mēs, dāmas un kungi, Eh, rektori arī raugāmies nākotnē. Tā kā es esmu pēdējais runātājs pēc uh, Martīnes kunga, viņš mūs tiešām ir pilnīgi iedvesmojis ar savu uzstāšanos. Donc, uh... Es gribētu jums nedaudz pastāstīt par lingvistisko daudzveidību, par daudzvalodību un tās noplicināšanos, un arī par to, kas to ietekmē un kā šo daudzveidību varētu saglabāt mūsu sabiedrībā. Sociolingvisti um, uzskata, ka Pavisam pasaulē ir apmēram 7000 valodu, nu, atšķirībā no, no tā, kāda universitāte šie speciāls pārstāvji skaits nedaudz mainās. Tad šīs valodas ir ļoti neproporcionāli sadalīts pa kontinentiem. Ir aprēķināts, ka apmēram 32% apjomā ir eh, visas valodas pārstāvāts Āzijā, 30% Āfrikā, 19% klusā okeāna valstīs, 15% Amerikā, un esam nonākuši Eiropā daudzvalodības sirdī, un Eiropā ir tikai 3% no visā pasaulē esošajām valodām. Tātad mēs esam uh, visnotaļ pieticīgi šai ziņā uz citu pasaules reģionu fonu. Un ir diezgan interesanti secināt, ka jo vairāk ir attīstīts kāds kontinents un jo senāk šī attīstība ir sākusies, jo mazāk tajā ir pārstāvēts daudzās valodas. Tas no pirmā acu uzmetiena var šist paradoxāli un intriģējoši. Mm, pētnieki ir izsecinājuši, ka pastāv saikne starp bioloģisko daudzveidību un lingvistisko daudzveidību, jeb daudzvalodību tajos eh, kontinentos zonās, eh, kur tiek apdraudēta bioloģiskā daudzveidība, arī daudzvalodība atkāpjas, tā vainās. Šī saistība patiesībā intriģē un arī satrauc. Zonas ar bagātīgu augu un dzīvnieku valsti E, ir arī daudz valodu e, teritorijas, 4800 valodas šajās teritorijās tiek runāts. Starp šīm valodām 26,5% tiek runātas, eh, šo valodu runātāji ir 100 tūkstoši līdz 10 tūkstoši. 29,4% no visām valodām runā 10 tūkstoši līdz 1000 runātājiem. 25, 25% valodās runā tikai 1000 līdz pat 100 runātājiem. Pēdējā gadījumā vai pat visos trijos pēdējos gadījumos ir skaidrs, ka daļa šo valodu vai pat vairākumu šo valodu tiek apdraudātas. Apdraudātas īstermiņā, vidustermiņā, katrā ziņā ilgtermiņā tiek uzskatīts, ka 50 līdz 90 procentiem no šīm valodām, tātad te ir atkarīga data atšķirībā no universitātes pārstāvi, izzudīs, ja izmirs pirms 21. gadsimta beigām. Nu, es negribu te satraukt sabiedrību, taču aicinu saprast, kāpēc e, notiek šie valodu noplicināšanās. Etnologi skaidro dažādības mazināšanos ar dažādajām formām, kādas e, pieņem e, pasaules politiskās, sociālās un ekonomiskās organizācijas. Šī, šo fenomenu raksturo racionalizācija, koncentrācija, normalizācija, tātad normu izvirzīšana, standartizācija, un tā visa rezultātā e, tiek veicināts e, centralizētās politikas procesa, valsts izveide, e, globa, urbanizācija, ekonomiskā globalizācija, sabiedrības koncentrēšanās kādā vienā teritorijā. Visi šie procesi, kur šeit raksturoju šajā miermīlīgajā parlamentā, nevienmēr uh, ir miermīlīgi procesi. Dažkārt mm, galvenais noteicējs ir spēks vai pat vardarbība. Un šis varas samārs ir Eh, arī kultūras noteikts. Un tas iespaido arī valodu daudzveidību. Līdz ar to dažas valodas vairs nespēja, nevar tikt izmantotas, marginalizētas. Tās tiek tā, ka izspies no cilvēku sabiedrības. Astoņās valodās pat laban runā vairāk par simts miljoniem runātāju. Tās ir ķīniešu valoda, angļu, malajiešu, spāņu, portugāļu, arābu, franču un hindi valoda. Dažās sabiedrībā šīs valodas runā, šajās valodās runā lokalizētāk, tātad šīs valodas ir saistīts ar nacionālo valsti, piemēram, bet citās, citas valodas tiek runāts vairākās valstīs, vairākos kontinentos. Šīs lielās valodas ir sadalāms trijās grupās pēc to sadalēm, sadalījumu - ķīniešu, malajiešu un hindu valoda pieder tā saucamai hipercentrālajai grupai, bet tā ir tomēr arī Lukozā, Franču, eh, Spāņu, Portugāļu un Arābu ir arī hipercentrāli eh, grupa, taču tā ir vairāk eh, sadalīta, izplatījusies plašāk, un tad arī angļu valoda. Šī valoda vispār tiek raksturota kā hipercentrāla valoda. Tā ir ne tikai uh, Eh, plaši izplatījušies daudzu apsvērumu dēļ, koloniālu apsvērumu dēļ, taču š, līdztekus tam kultūra, eh, šī valoda piedara ne tikai savas kultūras, savai kultūrai, bet tā ir kļūst arī par sociālo kodu, kas tiek izmantots ne tikai uh, institūcijās, deputāts Martīnes ir uh, izklāstījis, kā šī valoda ir spējusi, sakot, ieiet visās e, starptautiskajās institūcijās, piemēram, ANO. Taču šī valoda ir arī iesaistījusies īpašās um, cilvēku darbības jomās, iztumjot citas valodas. Šķiet, ka sociālās virzības dabīgais process, saskaņā ar kūru uh, katrs indivīds uh, iet uz priekšu savā sabiedrībā un kopienē. Uh, iestājas par uh, si, uh, hipercentrālu vai supercentrālu valodu apguvi. Ja, protams, uh, te varētu runāt par politisko korektumu vai par daudzvalodības vai daudzkulturālisma veicināšanu. Tomēr situācija attīstās, valoda daudz, daudz, daudzveidības noplicināšanās virzienā. Vai nu valodas izzūd, izmirst, vai arī to izpausmes joma tiek samazināta, vai arī funkcionālās izpausmes joma samazinās, un šīs valodas nevar izmantot dažās cilvēku darbības jomās. Vai arī šīs valodas aizstāja supercentrālās vai hipercentrālās valodas. Šī dinamika, protams, spiež šo tā saucamo perifērisko, jeb centrālo valodu runātājus, šajās valodās runāt mazāk, tad, kad viņi vēlas darboties visās cilvēku darbības jomās, vai arī tās nenodot tālāk saviem bērniem. tieši tādā pašā veidā. Šī dinamika panāk to, ka elite, šo valodu runātāji, perifērisku un centrālo valodu runātāji ar vienu koncentrējas uz šīm supercentrālajām valodām vai uz šo vienīgo hipercentrālo valodu. Kā jau minēja Eiropas parlamenta deputāts Martines Kungs, cilvēki runā valodā, kur viņi paši, uh, kuru nesaprot uh, viena daļa vai pat liela daļa viņu pašu tautas. Un lai arī kādi būtu uh, izglītošanās centieni, kurus īsteno mūsu sabiedrība. Uh, gadu gaitā ar vien mēģinām veicināt daudz valodību. Arī lielās institūcijas uh, strādā šādā virzienā. Mēs zinām Eiropas parlamentu un Eiropas komisijas rekomendācijas dalībvalstīm, lai tās veicinātu daudzvalodību. Mēs arī zinām visas šīs programmas. Mēs gan zinām, ka tās nav tik daudzas, kā varētu vēlēties. Mēs visi tiekam aicināti par tām iestāties. Uh, Taču eh, daudz, daudzpusēju attiecību un starpvaldību attiecību kontekstā ar vien tiek lietotas šīs lielās valodas. Turklāt ir valstis, kurām situācija nav tik labvēlība kā Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tajās izglītība daudzās valodās ir pilnīgi vai luksus prece. Tādās valstīs pat vienkārši pamat izglītība ir eh, retums. Uh, Un šādu valstu izglītības sistēmu pārstāvji mums saka vienu lietu. Ziniet, šādi principi, kādus jūs izvirzāt, eh, ir spēkā Ziemeļu valstīm vai augst attīstībām sabiedrībām, taču mums ir problēma, ka mūsu skolotāji netiek gan labi apmaksāti, turklāt klasēs ir par daudz eh, skolēnu un uh, tad, ja visiem pietiktu klasē vietas, jau tas vien būtu gana labi. Un tā tad šādās uh, sabiedrībās tiek runāts daudzas valodas, taču uh, daudzvalodība tajās valdas sociālu apsvērumu dēļ, nevis politikas dēļ vai kaut kāda atbalsta dēļ. Un šāda dinamika novad pie uh, lingvistiskās noplicināšanās, ka perifēriskās, eh, centrālās un pat supercentrālās valodas samazinās, to lietojumu samazinās dažādās jomās. Un te arī rodas demokrātiska aiza, ja tā varētu sacīt. Veidojas aiza starp eh, no vienas puses eliti, kas spēj runāt šajā supercentrālajā un hipercentrālajā valodā, un citiem. Un kā sacīja deputāts Martīnes, mums visiem, jo īpaši jums, kā augstākās izglītības pārstāvjiem, ir liela demokrātiska atbildība. Pirmkārt, šī lielā atbildība gūstas uz parlamentu pleciem, uz Eiropas Savienības pleciem, taču mēs visi apzināmies, visi, kas esam iesaistīti Eiropas izveidas procesā, cik grūti ir stāstīt par Eiropas Savienību mūsu valstīs. Deputāta kungs jau pieminēja, ka šajā ārkārtīgi grūtās krīzes kontekstā Eiropas Savienības tēls degradējas par spīti visiem aizsardzības mehānismiem. Iedomājieties, kādās krāsās uh, mūsu pilsoņi zīmē Eiropas Savienību, ja tie vispār nesaprot pat valodu. Tātad viņi tiek ar, saskars ar frustrāciju, pilnīgi vilšanos, kas raksturo cilvēkus, kuri nesaprot. Tātad skaidrs, ka šādā situācijā parādās negatīvais tēls. Ir ļoti grūti panākt pozitīvu tēlu situācijā, kas mums nav pazīstama. Un eh, šāds negatīvais tēls eh, izraisa pilnīgi eh, pretestību, un tas attiec gan uz Eiropas Savienību, gan arī uz citiem fenomeniem. Tātad vienkārši tauta debatēs nepiedalās. Ir sociālais kontinums, tāds kā uh, sociālais uh, kopums, Ah, par ah, kuru ir jāapzinās, ka mums nevajadzētu izvērst tādu kokainu valodu mums te parlamentos vai ah, no akadēmiskiem krēsliem. Debatēm ir jābūt tajā valodā, kurā šie cilvēki saprotā, varbūt supercentrāla valoda, hipercentrāla valoda, taču šī valoda pastāv, un šiem cilvēkiem kas pieņem lēmumus, ir pašsaprotam, ka lēmumam jābūt tādam vai šādam, un viņi pilnīgi sadusmojas, kad izrādās, ka no otras puses šī tauta, kurai šis lēmums nav pieņemams, jo viņi vispār nesaprot, par ko ir runa. Kaut arī bieži vien tieši šīs kopienas pārstāvi, kā šeit parlamentā vispār tieši ievēlēt pārstāvi, uh, Uh, spriež par lietām, kas viņam nav saprotams. Tikpat labi šie pārstāvi varētu būt uh, kādi uzņēmēji vai uh, universitāšu akad akadēmiķu pārstāvi. Šī situācija novada sabiedrību pie izaicinājuma, un tad veidojas tāda kā dubulta dialektika, ko ir gru, diezgan grūti pārvaldīt, vadīt. Veidojas tāda kā civilizējoša organizācija, kas no vienas puses pagātinās e, no sabiedrības, bet no otras puses tās sabiedrības arī padara nabadzīgāks, arī no daudzvalodības viedokļa un iespējams no demokrātijas viedokļa. Zinām, procesu racionalizācija, instrumentu racionalizācija izraisa, izraisa dominēšanas fenomenu, kas dažus izslēdz no procesiem. Universālistu dinamika, kas it kā virza sabiedrību uz tuvināšanos, izraisa arī e, kādu atstāšanu ārpus laivas. Un tad ir šī tā pieeja savējie un svešie un tas noved pie uh, vilšanās, pie bailēm, um, debatēs, kas nav saprotams. Šādā situācijā tādas organizācijas kā Eiropas parlaments komisija dažas dalībvalstis veido valoda politiku. Tā attiec gan uz eh, regulējošo ietvaru, uz valodu status, piemēram tā tiecas uz uh, valodu kā tādu, reformē to iespējams. Te ir arī runa par mutiskās tulkošanas režīmiem, par rakstas, rakstiskās tulkošanas režīmiem, kāda, tulko, kāds tulkojums ir pieejams uh, par to, kā informācija tiek nodota tālāk. Un, protams, te ir jāatceras tas temats, par kur šodien runājam - jauno tehnoloģiju izmantošana. Šīs tehnoloģijas ļauj piedalīties. Es nerunāju te par mutisko vai rakstisko tūku aizstāšanu, bet iespējams par viņu darbu atvieglošanu nākotnē. Eiropas parlaments un vispār Eiropas Savienības institūcijās tika pieņemts lēmums, un kā sacīja Martīnis Kungs, tas nebija tāds nevainīgs, nejaušs lēmums. Tas pauda politisko gribu par to, kādās valodās tiks nodrošināts tulkojums, un pilnīgi visās valodās. Tas tiek nodrošināts katram, ir pieejama, pieejams tulkojums, mutiskais, rakstiskais tulkojums viņa dzimtajā valodā. Un katram ir arī iespēja izteikties savā valodā, kā to darīja Martīnis kungs. Un tad runu tulko profesionāļi, mutiskie tulki. Un šie profesionāļi eh, ne tikai labi pārzina šo valodu, bet arī lieliski veido tiltus starp kultūrām. Jā, mēs šeit runājam par akvārijiem, šādi mēs apzīmējam tulku kabīnes. Varbūt tā ir laba metafora, jo šajos akvārijos ir redzamas brīnišķīgas zivis, kas prot kustēties starp dažādajām kultūrām. Ļoti izveicīgi tās prot kustēties. Dažkārt tām jābūt īpaši saprātīgām, lai sausām kājām pāriet pāri upei. Šādā veidā tiek veicināta daudzvalodība. Es zinu, ka jūs visi esat pārliecināti par to, ka jo vairāk mēs attīstīsim daudzvalodību un svešvalodu apguvi, jo vairāk mēs veicināsim šo lielisko efektu, šīs e, izmaiņas. Eh, te varētu nākt prātā tāds kā nelā, nelāks tēls alterācija, jo patiesībā kļūt par citu, par otru personu patiesībā ir nozīme arī kļūt tolerantākam, pavērties uz cita eh, cilvēka dzīves skatījuma. Mums tolerants ir nepieciešama arī zinātkāre. Un tiem, kam ir paveicies, runāt uh, daudzās valodās, zina, cik lielā mērā šī garīgā pavēršanās ir lieliska iespēja raudzīties cita cilvēka acīm. Skatiens ar vienu filtru vien ir pārāk nabadzīgs. Pasaules bagātība ir tik plaša, ka mums ir nepieciešami daudzi skatījumi. Un valodas ir šis skatījums, ir arī atšķirīgā pieeja pasaules, tam, kā pasauli ir organizēta. Un tas ir arī veids, kā mainīties uh, viedokļiem. Un šīs maiņas, apmaiņas uh, pamatā ir valoda. Jo vairāk valodās mēs runājam, jo vairāk pavērti mēs esam pret citiem. Nobeigumā sacīšu to, kas man tomēr ir jāsaka, tā ir tā, tāda realistiska nots. Es jums stāstīju par daudzvalodības noplicināšanos. Šī noplicināšanās notiek reāli. Nesenie ziņojumi Eiropas Savienības ietvaros, piemēram, 2012. gada barometrs liecina par to, ka visi ir pārliecināti par to, cik labi būt daudzvalodīgiem. Un tomēr Eirobarometrs to ļoti labi uzrāda, ka samazinās daudzu valodu prasme. Un tie, kas runā uh, vienā valodā, jūtas neaizsargāti. Eh, cilvēki tā arī atzīst, ka viņi slikti runā citās valodās. Un vienīgā valoda, kurā viņi brīvi var runāt, ir šī hipercentrālā valoda. Un es esmu eh, daudz ceļojis, un tāpēc es atļaušos tomēr apšaubīt šo viedokli. Daudz vēl ir darāmā, lai pārliecinātu iedzīvotājs un students, ka šīs tautas nākotne mācīties svešvalodas. Daudz vēl ir darāma, lai katru no mums pārliecinātu arī šīs elites locekļus, ka viņiem ir jāuzticas tūkiem vairāk nekā sev pašiem, runājot svešvalodā, ka viņiem ir jāciena tā tauta, no kuras viņi ir nākuši, un kurai viņi piedara runājot šīs tautas identitātes valodu. Šajā, protams, viņi spēj izteikties daudz labāk nekā kādā citā. Un tāpēc ir jāatstāja profesionāļu mutisko tulku ziņā. Šis uzdevums veidot saikni ar citu kultūru. Te nav runa vienkārši par vārdu tulkošanu. Ir jāveido saiknes starp kultūrām, tas ir tulka darbs. Protams, izglītība jaunajām tehnoloģijām šai ziņā ir būtiska loma. Tās var sniegt lielu ieguldījumu. Eiropas Savienība ir iedibinājusi lielu tradīciju un cerams, ka tā turpināsies. Paldies! Merci, monsieur Lopez. Um, il... Euh, Lielas paldies Lopez kungam. Ja kāds gribētu uzdot jautājumus, tad tagad ir tas brīdis, kad varam to darīt. Es personiski gribētu uzdot jautājumu Lopez kungam. Mēs redzam, ka Eiropas parlaments pilnībā respektē daudzvalodību, tiek lietotas 23 oficiālās Eiropas Savienības valodas. mutiskais, rakstiskais tulkojums tiek nodrošināts, man liekas, deviņās valodās. Ā, nē, es atvainojos, es neredzēju, ka mutiskais tulkojums ir 25 valodās, es neredzēju tos otrā stāva akvārijas šeit. Eiropas komisijā ir šaurāks darba valodas skaits. Lopes kungs teica, ka valodu nezināšana un multilingvālismu neizmantošana rada tādu kā nērtības sajūtu un arī uh, tādu kā vienaldzību. Vai jūs domājat, ka šāda neusticība un nērtības sajūta rodas attiecībā pret Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu tomēr? Uh, jeb varbūt ir kaut kādas atšķirības starp attiecībām starp pilsoņiem un Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju? Vai jūs varētu iezīmēt šīs nianses starp abām iestādēm? Atbild. Nu, es gribētu teikt, ka parlaments jau pēc dabas nāk no tautas, un parlamentam vajadzētu būt ļoti piesardzīgam attiecībā uz daudzvalodības jautājumiem. Deputāts, kas tiek ievēlēts, diez vai var pilnībā atrauties no savas tautas valodas, ja šī tauta viņu ievēlēs, jo tad viņš droši vien zaudētu savu mandātu, ja viņš nelietot šo valodu. Es domāju, parlaments ir arī ļoti vērīgs. Tā nav tikai deputāta iniciatīva vēlēties runāt savās valodās un dzirdēt tulkojumu savā valodā. Tā ir arī parlamenta apzināta vēlme uh, pievērst īpašu uzmanību daudzvalodības jautājumam. Es domāju, parlaments ir eh, kā piemērs, labs piemērs citām iestādēm. Eiropas komisijā situācija ir atšķirīga. Pēc savas dabas Eiropas komisija nav debašu, demokrātisku debašu struktūra. Komisija ir izveidota ļoti tehnisku apsvērumu dēļ, praktisku mērķu sasniegšanas dēļ. Uh, Eiropas komisija inicijē tiesību aktus. Tie, kas iedziļinājušies Eiropas iestāžu darbībā, tomēr zinās, ka darbība šajās iestādēs ir ārkārtīgi strauja, ātra. Eiropas komisija atrodas visu notikumu pašā centrā. Un komisijai līdz ar to ir vairākas problēmas taisnība. Komisijai jārīkojas ļoti ātri, efektīvi, jāreģē uz visiem notikumiem pasaulē, un tādīpat laikā jārespektē precizitāte. Es neesmu pārliecināts, ka tik sarežģīts debatas kā komisijas debatas, kas ir ļoti tehniskas, var vienmēr notikt uh, tādā valodā, kurā cilvēks pilnībā neizsakās pilnīgi skaidri. Es, piemēram, varētu šeit teikt savu runu angliski vai vāciski, es to nedarīju, es izvēlējos savu dzimto valodu, un es to darīju apzināti, lai varētu izteikties ļoti precīzi. Domāju, ka komisijai šis izaicinājums ir ļoti liels Fakts ir tāds, ka komisijā daudzvalodība iet mazumā, par to liecina arī oficiālās atskaitas. Es pats pārstāvu daudzpusēju organizāciju, proti Startautisko frankofonijas organizāciju, kuras dalībnieku vidū ir 77 dalību valstis. Mēs nevaram visu laiku vainot iestādes. Eiropas Savienība kā tāda jau ir virtuāls veidojums. Uh, tā, to veido dalību valstis, arī iestādes veido dalību valstis. Otrakārt, dalību valstis ievēl savus pārstāvjus, kas visu laiku nāk un darbojas šajās starptautiskajās iestādēs ar savu identitāti. Viņi neatstāja mājās savu identitāti vai pie iestāžu iejām, kur ir drošības pārbauda. Nē, šie perso cilvēki personīgi nes sevī kaut kādu lingvistisko atbildību. Viņi nes līdzi to daudzveidības elementu, ko mēs arī sagaidām no viņiem. Un es domāju, ka šie cilvēki ļoti labi var darboties kā tādi daudzveidības aktualizatori, eh, kas nodrošina šo te izg daudz valodību. Es domāju, ka nav pareizi, ka dažiem tikai ir iespēja izteikties savās valodās, un tad šīs te valodas un kultūras pārņem tā kā tādu virsroku, veido savu hegemoniju pēc definīcijas jau. Es domāju, ka katram ir tiesības nākt ar savu atšķirību. Un tā, tā nav iestāžu atbildība. Eiropas komisija nevar likt ierēdnim runāt kaut kādā konkrētā valodā. Es domāju, ka tā ir katra konkrēta cilvēka personiska atbildība. Paldies! Paldies Lopes kungam. Vai zālē kāds vēlas uzdot jautājumus? Benedetī kungs, lūdzu. Mon nom est Marco Benedetti, je suis Mani sauc Marko Benedetti, es esmu Eiropas komisijas eh, tulkošanas dienesta ģenerāldirektors. Es gribētu izteikties par šo jautājumu, kas šeit tika ierosināts. Piekrīt tam, ko Lopes kungs teica, izņemot vienu jautājumu, proti, ka e, sarunu sarežģītības pakāpe ir saistīta ar daudzvalodību. Es nedomāju, ka mūsu tulki nespētu pārvarēt šīs problēmas. Viņi to dara ikdienā, tulko ļoti grūti sēdes. No otras puses, jums taisnība, ka Eh, sār, sēžu skaits, tāpat arī to sarežģītību, terminoloģiju un tā tālāk no vienas puses un tulku skaits no otras puses neļauj Eiropas komisijai pilnībā nodrošināt daudzvalodību. Tāpat laikā jāsaka, ka tas dienests, kuru man ir tas prieks vadīt, piedāvā pakalpojums arī ministru padomē. Un tur savukārt visas ministru sēdes tiek tulkotas visās oficiālajās valodās. Jo tās jau ir tās demokrātiskās debats, par kurām jūs šeit runājat, un tas ir arī tautas pārstāvniecības līmenis ministri. Tāpēc taisnība komisijā varbūt daudzvalodība netiek ievērot tik plaši kā parlamentā, taču tāpat laikā es ar pilnu pārliecību varu teikt, ka Eiropas komisijas tulkošanas dienests un es personiski e, ir uzticīgs kvalitatīvai daudzvalodībai un mēs ticam sadarbībai ar universitātēm. Arī mums tā ir ļoti liela prioritāte. Paldies! Lielas paldies ģenerāldirektoram par šo precizējumu. Vai ir vēl kādi klātesošie, kas gribētu piedalīties debatēs? Écoutez, euh, s'il n'y a pas d'autre intérêt. Ja neviens nevēlas izteikties, tad varbūt varam beigt šīs apaļā galda debates, jo to paredz arī darba kārtība. Jā, vielen herzlichen Dank, Herr Kaila. Un... Paldies Kālas kungam un Lopes kungam par interesantajiem referātiem. Es gribēju pateikt, ka tagad eh, ir iespēja iebaudīt kafiju, kā solīts, bet, protams, eh, ir vērts atgriezties zālē 16.30 ļoti precīzi, jo tad mēs runāsim par uh, to, kas ir svarīgi tieši universitātēm, kādas iespējas ir finansēt mobilitātes programmas un citas pārtraukumā mēs arī uh, visi nofotografēsimies, uztaisīsim tādu ģimenes bildi, un ja jums ir nepieciešams, uh, ja jums ir nepieciešama parole uh, bezvadu interneta izmantošanai, jūs varat to ārpusē saņemt pie īpaša galda, un tad uh, mums būs arī uh, sarunas par uh, stipendijām, un tie, kas Eh, interesējas par eh, universitāšu sadarbības iespējām, var uzdot jautājumus manam eh, palīgam Emilio Orlando, kas sēž ārpus šīs zāles pie galda, un, ja jums ir kādi jautājumi, varat viņam tos droši uzdot. Paldies! I would like to welcome you back to... Gribēju jūs sveikt. Otrajā diskusiju uh, kārtā mēs runāsim par Erasmus programmām. Un, ja jūs man atļausiet, uh, es uh, pateikšu dažus teikumus turku valodā un ļaušu mani pārtūkot 25 valodās. Paldies, dāmas un kungi, sirsnīgi jūs sveicu! šajā darba cēlienā. Šodien mēs runāsim par Erasmus mundus, mobilitāti un maģistra apmaiņas programmām. Lai finansētu universitātes, ir jāparūpējas arī par kopīgām maģistra programmām, un tās iegūst aizvien vairāk nozīmes šajā mainīgajā pasaulē. Uh, Mēs tagad piedzīvojam grūtus laikus, un Erasmus, eh, kā arī citas programmas, ir nu dienas svarīgas, lai universitātes varētu turpināt zelt un plaukt. Es gribēju pateikties Eiropas parlamentam par šī pasākuma organizēšanu. Tagad gribēju jūs iepazīstināt ar runātājiem šajā diskusiju kārtām. Sākumā uzstāsies Vito Borelli, kas ir uh, atbildīgais par Erasmus programmām Eiropas komisijā. Viņš vada attiecīgo nodaļu. Uh, Un nodaļā tika attīstīta Erasmus Mundus programma, un tā ir arī atbildīga par programmu norisi. Un tagad vārds Borelī kungam lūdzu. Paldies, paldies eh, Eiropas parlamentu kolēģiem, ka tikko eh, uzaicināts uz Eiropas parlamentu, lai varētu jūs iepazīstināt ar Erasmus Mundus programmu. Gribēju teikt, ka esmu nedaudz nobijies tagad uzstāties pēc eh, tādām politiskajām autoritātēm, pēc tik iedvesmojušajām runām. Uh, es arī jūtos nedaudz vainīgs. Esmu itālis, bet man ir eh, tagad jārunā angliski. Nu, jūtos nedaudz neveikli tādēļ. Bet no otras puses es pārstāvu Eiropas komisiju, un Eiropas komisiju bieži vien uh, Uh, apraksta kā tādu institūciju, kas nav pārāk uh, multilingvāli noskaņota, jeb daudzvalodīgi noskaņota. Jā, man jāsaka, ka vairums sanāksmi notiek darba valodās, un pārsvarā tieši vienā valodā šķiet man nav jāmin, kura tā ir. Es atvainojos, ka runāšu angļu valodā, bet mēs šo valodu uh, lietojam mūsu darba ikdienā, arī runājot par sadarbību starp universitātēm. Uh, un pieminot akadēmisko mobilitāti. Gribēju pateikt, ka ņemot vērā šīs sanāksmes tēmatu, proti jaunas tehnoloģijas un izglītība daudzvalodībai globālā kontekstā, varbūt Erasmus Mundus programma jums uzreiz neiešaujas prātā par to visu runājot, bet Erasmus uh, Eh, Mundus programmas saikna ar jaunām tehnoloģijām un šo starptautisko izglītību ir ļoti cieša. Neskatoties eh, uz to eh, kritiku, kas ir izteikta par Eiropas Savienības augstāko izglītību, par to, ka ļoti daudz priekšmeti tiek pasniegti tieši angļu valodā. Es gribēju atzīmēt ar gandarījumu, ka Erasmus Mundus programma jau no paša sākuma ir uzsvērus daudzvalodības izplatību un uh, dzimtās valodas izmantošanu un citu valodu izmantošanu uh, studiju programmās, ņemot vērā gan maģistru programmas, gan doktoru programmas. Runājot par Erasmus Mundus uh, maģistra programmām un doktorāta programmām, es gribēju teikt, ka uh, tieši valodu mācīšanas jomā pietrūkst programmu Eh, noteikti būsiet dzirdējuši, ka akadēmiskā sadarbība starptautiskā līmenī vienmēr ir bijusi spēcīgāka, piemēram, sociālo dabas zinātņu jomā, kā arī eksaktās zinātnes jomā. Un eh, tikai neliela daļa šāda sadarbības programma notiek eh, humanitārajās zinātnēs. Mēs esam pieredzējuši, ka ļoti maz sadarbības programmas ir saistīts ar valodām un daudzvalodību. Ja jūs izveidojat tādu kopīgu programmu maģistra studijām vai doktora darba izstrādēji, nevienmēr tiek runāts par sadarbību starp universitātēm dažādās valstīs, bet, protams, jums ir iespēja kopīgi ar citām valstīm izstrādāt maģistra vai doktorātu studijas daudzvalodības jomā, un tas ir viens no sociālās attīstības instrumentiem kam ir uh, svarīga nozīme arī mazākumu tautu uh, lietotajām valodām un uh, arī citu instrumentu izstrādēji, eh, piemēram, runājot arī par tūkošanu un uh, daudzvalodību. Gribēju uh, teikt īsu ievadrunu, lai varētu labāk jūs sagatavot manai prezentācijai. Es runāšu galvenokārt par Erasmus Mundus programmu tieši tagad. Un pašā sākumā gribēju arī jums atsaukt atmiņā politiskās eh, Erasmus Mundus programmu eh, vadlīnijas, un tās ļoti lielā mērā sasaucas ar uh, tām vadlīnijām, kas bija spēkā 2004. gadā, kad uh, programma uh, tika radīta, un e, astoņos e, gados nekas ļoti e, nav mainījies, jo mēs pirmām kārtām gribam uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, pateicoties startautiskajai sadarbībai. To mēs varam panākt, veidojot dažādas kopīgās programmas, pie kurām strādā Eiropas universitāšu grupas un ir iespējams programmās iesaistīt arī ne Eiropas partnerus. Kādam mērķim vēl kalpo Erasmus Mundus programma? Mēs vēlamies uzlabot cilvēku resursu attīstību, un krīzes laikos tas iegūst īpašu nozīmi, jo cilvēki zaudē savus darba vietas. Tādēļ vēlamies, lai augstākā izglītība būtu tik kvalitatīva, kvalitatīvu, ka studenti pēc universitātes beigšanas varētu atrast labu darbu vietu. Mēs vēlamies arī veicināt dialogu starp cilvēkiem un kultūrām. Lai varētu sasniegt šo mērķi, E, valodas ir jāizmanto un tās ir jāmāca, un cilvēkiem ir jāveido izpratne arī par citām kultūrām, sākot jau no skolas un vēlāk turpinot šo darbu universitātē. Erasmus Mundus programma galvenokārt ir domāta studentiem no citām valstīm, ne no Eiropas, lai viņi varētu studēt Eiropā un lai varētu kādu brīdi uzturēties Eiropas universitātēs. Un ceturtā Erasmus mundus programmas uh, vadlīnija vai arī mērķis ir uh, daudzināt Eiropu kā izcilības centru visā pasaulē, lai arī cilvēki varētu pārliecināties, ka šeit ir iespējams iegūt ļoti labu konkurētspējīgu izglītību. Un tagad ļoti īsi par programmas struktūru. Esam piedzīvojuši vairākus programmas posmus, tātad no 2004. līdz 2008. gadam, un tagad eh, ir uh, otrais posms, kas turpināsies līdz 2014. gadam. Un no 2014. gada ir paredzēts uh, eh, programmu turpināt, bet uh, Eiropas komisijas priekšlikums par uh, nākamo programmu ir nosaukts Erasmus visiem un tā būs programma, eh, kas būs Erasmus Mundus, eh, Leonardo da Vinci programma, profesionālajai apmācībai, sporta izglītība. Tātad tā būs daudz plašāka programma, kas ietvers tās aktivitātes, ko šobrīd eh, izdodas īstenot pateicoties tieši Erasmus Mundus. Pirmā aktivitāte varētu būt arī tāds galvenais pīlārs šajā arhitektūrā. Uh, Tajā ir apvienotas dažādas Eiropas Savienības universitātes, lai labāk varētu uh, saskaņot maģistru un doktorātu programmas. Tiek piedāvāts arī stipendijas galvenokārt jauniešiem no citiem kontinentiem, kas vēlas studēt Eiropā, un tāpat stipendijas var pieprasīt zinātnieki no citām valstīm, lai studētu, lai turpinātu izpēt Eiropā. Un no 2009. gada stipendijas var pieprasīt arī jaunieši no Eiropas Savienības, bet īstenībā tā nav galvenā programmas vadlīnija, jo jāņem vērā, ka studenti no Eiropas Savienības saņem zemāku stipendiju. Uh, Um, nekā studenti no ārpuses. Protams, ir jāveicina arī sadarbība starp universitātēm, bet mēs negribam izveidot tādus uh, apvienotus uh, studiju grādus, maģistra grādus vai, piemēram, doktora grādus, un mēs uh, veidojam tādu īstermiņa mobilitāti un galvenokārt kredītpunktu mobilitāti, nevis grādu, akadēmisko grādu mobilitāti. Un tālāk veicinošie projekti tos nevienmēr īsteno universitātes, tās varbūt dalību valstu izglītības aģentūras un arī starptautiskas organizācijas, kas atbalsta sadarbību augstākās izglītības jomā. Pateicoties šiem projektiem, eh, var daudzināt Eiropas Savienībā iegūtās izglītības lomu pasaulē. Tie var būt semināri, eh, dažādi pētījumi, darba grupas. Un, protams, mums ir jāparūpēs par to, lai Eiropas eh, Savienībā iegūtā izglītība būtu konkurētspējīga globalizētajā pasaulē. Tagad daži skaitļi, lai ilustrētu to, cik nozīmīga ir programma un cik liels ir tās mērogs. Astoņos gados mēs esam atbalstījuši apmēram 150 kopīgās maģistra programmas, 50 uh, kopīgās doktorāta programmas, 50 uh, partner, uh, partnerību aktivitātes un 60 veicinošos projektus. Runājot par uh, stipendijām un programmas mobilitāti, vienotās programmas kas eh, tika īstenotas saskaņā ar šo pirmo pīlāru, astoņu gadu laikā esam piedāvājuši stipendijas vairāk par 15 tūkstošiem studentu un doktordarbu kandidātiem no visas pasaules un apmēram 2000 pasniedzēju. Mēs esam uh, otrā pīlāra ietveros atbalstījuši pār par 25 tūkstošiem studentu un pasniedzēju. Un e, līdz 2013. gada beigām esam paredzējuši sasniegt 50 tūkstošu e, studentu skaitu. Es e, gribēju pastāstīt, kuras valstis visaktīvāk piedalās Erasmus Mundus programmā. Indija ir eh, pirmajā vietā, ņemot vērā to, cik daudz studentu piesakās stipendijām, lai studētu Eiropā. ASV eh, sadarbojas ar mums institucionālā mērogā visaktīvāk. Ķīna iegūst otro vietu, gan mm, runājot par studentu piedalīšanos, gan par institucionālu sadarbību. Tāpat arī pie mums studē eh, studenti no Brazīlijas, Krievijas, Etiopijas un starp citu. Uh, Eh, no Etiopijas saņemam visaugstāko iesnēgumu skaitu. Tas nevienmēr nozīmē, ka visvairāk studentu uh, izmanto Erasmus Mundus programmu Eiropā, bet es uh, varu secināt, ka universitātes uh, ļoti labi sadarbojas tieši ar Etiopiju un arī Eiropas Savienības delegācija šajā valstī ļoti aktīvi informē par Erasmus Mundus programmām. Eh, tagad tikai parādīšu dažus attēlus un tur pastāstīšu arī par papildus aktivitātēm, kas notiek Erasmus Mundus programmas ietvaros. Es gribēju arī eh, pateikt, ka esam ieinteresēti programmas eh, Ilgtspējā ir arī vairāki tādi programmas grupējumi, kurus mēs izdalījām pagājušā gadā, lai varētu labāk garantēt projektu ilgtspēju. Esam identificējuši piecas jomas, kurās vēlamies sasniegt labākos rezultātus un visvairāk mm, izsmelt esošo projektu uh, potenciālu. Uh, Eh, viens no šiem grupējumiem sākotnēji bija saistīts tieši ar projektiem Āzijā, un tad bija tematiskais grupējums, kas veltīts tieši klimata pārmaiņām. Es vienmēr arī apakšā iekļauju norādu tīmekļa vietni, kurā jūs varat iegūt vairāk informācijas par visiem šiem projektiem. Tālāk EMQA ir eh, vēl Eh, kāds projekts, ko mēs izmantojam, eh, lai varētu labāk novērtēt eh, maģistra un doktorātu programmu kvalitāti, un mēs esam arī sagatavojuši kvalitātes rokas grāmatu, kurā var iepazīties ar ļoti lielu informācijas daudzumu, un ir iespējams arī pašam sevi izvērtēt tiešais režīmā internetā. Un mēs esam arī uh, iepazinušies ar uh, informāciju no tiem, kas jau ir piedalījušies Erasmus Mundus programmā, lai nodrošinātu atgriezinisko saikni. Ir arī uh, portāls, kur ir iespējams uh, iegūt informāciju, piemēram, uh, studenti var uh, uzzināt nevien par ES programmām, bet arī par dažādām stipendijām katrā atsevišķā dalībvalstī. valstī. Es domāju, ka tā ir viena no veiksmīgākajām Erasmus mundus. Uh, aktivitātēm, proti eh, studentu un absolventu asociācija, kas ļauj jau esošiem Erasmus Mundus absolventiem sazināties citam ar citu, un tādā veidā Erasmus Mundus programmas var darīt zināms visā pasaulē. Un tagad apmēram 7000 studentu piedalās šajā asociācijā, un viņi ir tādi paši pārliecinošākie. Uh, mūsu programmas daudzinātāji un sludinātāji, ja tā drīkst teikt, jo tad, kad viņi beidz studēt Eiropā, viņi, piemēram, atgriežas savā dzimtenē, viņi reklamē Eiropu tādā veidā un viņi var arī uh, veicināt ekonomisko, politisko sadarbību un šo saikņu izkopšanu. Jūs varat ieman, iepazīties ar papildus informāciju arī apakšā norēdīgajā tīmekļa vietnē un ar prieku atbildēšu uz jautājumiem, ja tāda būs. Paldies! Sayın Borelli çok teşekkür ediyoruz. Ee, soruları... Paldies, Borelli kungs, paldies par jūsu referātu. Un ja visi ir vienis prātis, Es eh, piedāvātu tagad uzstāties eh, kundzēm, kas ir ieradušās, un došu vārdu Bernaldo de Kiros kundzei. Es viņu pazīstu jau ļoti ilgi. Viņa ir Žana Monē, programmas vadītāja. Esmu ar viņu eh, ļoti daudz sarakstījusies, un tagad man ir iespēja viņu redzēt. Uh, Viņa uh, strādā daudz valdības jomā Eiropas komisijā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti priecīgi jūs atkal satikt šai brīnišķīgā vietā. Kaut arī esmu sagatavojusi savu prezentāciju angļu valodā, es esmu, uh, man dzimtā valoda ir franču valoda, es strādāju um, ehm, valodu ģenerālu direktorātā. Tomēr es runāšu spāniski, kaut arī jums ir eh, profesionālā uh, <laughs> sagatavoti šie termini angliski un franciski, tomēr runāšu angliski. Esmu uzklausījusi Martines kunga prezentāciju spāniski, līdz ar to es spāniski nerunāt vienkārši nespēju. Šādi es arī pagodinu Martines kungu. šajā īpaši sarežģītajā mūsu vēstures periodā. Uh, Tas arī mūs stiprina. Es jums stāstīšu par finansējumu iespējām šajā dažādajā valoda apgūves programmā. Kā mēs finansējam programmas izglītības un kultūras ģenerāla direktorātā? Pat labāk mums ir daudz gadu programmu 2007. līdz 2013. gadam. Tā ir mūsu izglītības valoda apgūst programma. Tā jūs redzat šīs programmas raksturojumu, dažādie elementi, kas ļauj šo programmu rast, atrast, uzmeklēt tīmekļa vietnē. Tātad es jums visu sīk nestāstīšu. Ir četras programmas komendus skolām, Erasmus augstākā izglītības iestādēm Leonardo da Vinča profesionāla izglītībām un Grundvika pieaugušajiem. Un tad vēl ir arī pārnozaru nu, programma Žan Monē, kā jau to sacīja mana kaimiņiene. Šī programma ir paredzēta studentiem. Tur ir tātad vairākas galvenās aktivitātes. Tā tiec, piemēram, jaunajām tehnoloģijām vai valodām un es jums stāstīšu tieši par finansējumu. Vispirms gribētu sacīt, kādas valstis var piedalīties šajās programmās. Daudzas valsts var piedalīties, kā piemēram rektori, kas šodien ir klāt, un arī tās valsts, kas pārstāv universitāšu nozaru. 27 Eiropas Savienības dalībvalsts arī var piedalīties, tas ir tikai loģiski. Tad arī Eiropas ekonomikas zonas un EPTA valstis, Islanda, Lihtenšteina, Norvā, Norvēģija, tad kandidāta valsts, Horvātija, Turcija, Šveice, bijusi Dienvidslāvijas Maķedonijas republika un Serbija. Es zinu, ka nemazums pārstāvi ir tieši no šīm valstīm. Un tad vēl ir valstis, citas Albānija, Bosnija, Hercegovina, Melnkalne. Neliela piebildi. Albānija, Bosnija un Hercegovina un Melnkalne šī valstīm ir jāievēro neliela formalitāte, respektīvi jāparakst vienošanās ar komisiju. Ja šī vienošanās tiks pieņemta, tad viss noritēs veiksmīgi, ja ne, tad būs mm, savas, savas grūtības, taču nepārvaram šķēršļu nav. Nu, tad pievērsīsimies tam, ko reāli mēs finansējam šajā otrajā pārnozaru valodu programmā, otrajā akciju programmā, tad galvenajā darbības programmā. Te ir vairāk projekti. Budžets, kas paredzēts valodām visām pastāvīgajām. Programmā ir pāri par 50 miljoniem eiro. Tātad katra nozara valodu finansēs savā veidā 10 miljoni paredzēti ir uh, universitāšu sadarbībai 7 miljoni. Daudzpusējiem projektiem nedaudz vairāk par 2%, tī, 2 uh, miljoniem eiro tīkliem un pavisam nelielu simbolu summu 0,35 miljonu eiro atbalsta pasākumiem runājot par daudzpusējiem projektiem, kuros visi varat piedalīties. Mēs finansējam līdz 200 tūkstošiem eiro gadā. Un šie projekti ir paredzēti trim gadiem, līdz ar to maksimālais finansējums, ko var sniegt eh, komisija, ir 400 tūkstoši eh, eiro kopā, tā 2000 eiro gadā. Maksimums ir 75% no visas summas, tātad 150 tūkstoši eiro gadā. Šis projekts, kā redzat uz ekrāna, var ilgt trīs gadus, tas pats attiec arī uz tīklu. Dažkārt gada laikā nav viegli īstenot visu, ko vēlamies īstenot. Atbalsta pasākumi tiek sekti gada ietvaros. Un tad ir jāparedz arī, ka šiem projektiem ir jābūt tādiem, kas atbilst prasībā. Daudzpusējie projekti, tīklu projekti attiecas uz uh, gan uh, dalībvalstīm, gan arī citām valstīm. Tas pats arī uz uh, atbalstošiem pasākumiem. Tātad visas iespējas pastāv līdz termiņam, tātad izme, izvēle tiek īstenota jūlijā. Tā tiek izvēlēti projekti, attiecināmie projekti. Uh, Tātad par šiem daudzpusējiem projektiem. Es nelasīju šo tekstu, jūs redzat uz ekrāna. Tad visā pasaulē tiek iesaistītas uh, interesantās puses, kultūras iestādes, universitātes. Un, un tas viss veicina informētību par valodām un arī piekļuvi finansējumam, lai apgūtu valodas. Daudzpusējās programmas ir nedaudz uh, spēcīgākas, ir arī, piemēram, apmācība tiešsaistē, var mācīties internetā valodas. Šī iemesla dēļ jūs esat šeit, jo te mēs runājam par jaunajām tehnoloģijām. Es jums varu apstiprināt, ka nekāda mašīnas neaizstās, iekārts neaizstās cilvēkus. To varu pavisam atklāti jums sacīt. Uh, Taču mūsu mērķis ir izveidot tādu metodu, lai visas valodas varētu apgūt tieši saistēti. Te varētu runāt par gan oficiālo valodu apguvu, gan arī 70 mazākumu tautību valodu apguvu. Un šī apguva būtu bez maksas, un mēs varētu apstiprināt kvalitāti šīm mācībām. Līdz ar to visiem studentiem būtu vienādas iespējas. Šajā, šajos projektos darbojas universitātes, kultūras pārstāvi. Visi strādā kopā pie projekta, lai uzlabotu valodu apmācības sistēmu. Kam tas būtu jāfinansē? vai kurš gūs labumu no šiem projektiem. Nu, visus uzskaitīt nebūtu iespējams. Nu, patiesībā labumu var gūt pilnīgi visi kultūras eh, iestādes, eh, universitātes, mūzeji, plašsaziņas līdzekļi. Šīs programmas ir pavērts visiem. Tā gan ir, ka komisija nav tik daudz valodīga kā parlaments, tomēr mēs uzskatām, ka valodu apguve ir jāveicina daudzu apsvērumu dēļ. Šiem daudzpusējiem projektiem ir svarīgas prioritātes. Šīs prioritātes jūs varat sev izvirzīt, lai jūsu projekts tiktu, iz, eh, tiktu apstiprināts. Piemēram, nodarbinātība. Tā ir pirmā prioritāte. Sadarbība ar izglītības, eh, profesionālās apmācības un darba organizācijām. Tas, tā ir pirmā prioritāte. Otrā prioritāte, kas arī būtiski svarīga Eiropas demokrātijas interesēs, ir veicināt un stiprināt uh, mazāk uh, runātu valodu apguvi. Tas ir valodas, kurās runā mazās uh, valstīs vai reģionos. Trešā prioritāte šiem daudzpusējiem projektiem ir uh, valodas prasmju apguve, visas izglītības un apmācības sistēmas ietvaros. Tas attiecas uz, uz studiju programmām, vienkārši programmām. Ir vairāk veidi, kā veicināt uh, valodu apguvi visos izglītības sektoros. Ceturtā prioritāte ir atbalsts valodu apmācībā. Mēs esam pārliecināti visi, ka tas ir nepieciešams. Mēs skaidri zinām, ka visos izglītības sektoros, sākot jau no skolas, ir vērts izglītību sniegt divās valodās. Tātad tā ir runa par bilingvālu izglītību. Tātad abas valodas tiek uh, pasniegtas integrētā veidā, var mācīties geogrāfiju itāļu valodā vai ekonomiku spāņu valodā, un tas nodrošina pilnīgu iedziļināšanos valodas vidē. Tātad tā ir eh, ceturtā prioritāte šiem daudzpusējiem projektiem. Un piekta prioritāte ir kaimiņu valsts valodas apguve. Kāpēc gan tā jūs jautāt? Kaut arī angļu valodai ir liela nozīme, mēs, zināt, ka vis, mēs zinām, ka viss runā angliski. Um, tiek uzskatīts par pašsaprotam, ka cilvēks runā angliski, un ja jūs pēc tam vēlties strādāt kaimiņu valstī, tad jums ir jāprot arī jūsu kaimiņu valsts valoda, un ja jūs to neprotat, tad situācijas kļūst sarežģīta. Nu, Eiropa varētu paplašināties, ņemot vērā kaimiņu valsts valodas apguvi. Tālāk runājot par tīkliem, arī šajā gadījumā saraksts ir līdzīgs. Mēs gribam uzlabot kvalitāti, valodas zināšanās. Bet šeit ir tāds kā reizināšanas efekts, tādā veidā tiek izplatītas labākā prakse Eiropā modernizēta izglītības sistēma un uh, profesionāla izglītība Eiropā. Tad kas var piedalīties šajos tīklos? Arī šajā gadienā uh, situācija līdzīga, kaut gan saraksts ir īsāks nekā iepriekšējai projektu virknei. Taču jūs redzat, ka šeit tiek iesaistīti daudzi uh, sociālie, um, sociālās uh, organizācijas, izglītības iestādes un tā tālāk. Kādas ir prioritātes šiem tīkliem? Pirmā prioritāte, un tā mums ir ārkārtīgi svarīga, ir iespēju līdztiesība sociālā iekļautība un imigrantu iekļaušana. Tas ir būtiski svarīgs. Labai sociālai iekļautībai imigrantiem ir jāspēj runāt viņu uzņēmošās valsts valodā. Taču viņiem ir jāturpina runāt savā izcelsmes valsts valodā. Kā sācīju, mums ir svarīgi cilvēkus informēt par to, ka valoda ir bagātība. Tas nav šēslis, bet gluži otrādi cilvēks, kas runā vēl kādā valodā, ir vēl jau vērtīgāks un līdz ar to dalību valstīm ir jādara viss, kas ir to spēkos, lai radītu labāko izglītības modeli, um, minoritāro valodu vai uzņemošās valsts valodas apguvēju imigrantiem. Tā tiek ievērots arī pilsoņu tiesības. Otrā prioritāte ir vairāk eiropeiski, ja tā varētu sacīt. Vismaz tā ciešāk saistīta ar institūcijām. Mm. Eiropas valodu marķējums, cik to sauc par marku, piemēram. Un par ko tad īsti runa? Tie ir projekti, kas tiek izstrādāti dalībvalstīs. Dalībvalsts identificē labākos projektus valodu apguvis jomā. Un tad eh, tiek izvērsti projekti mm, saistībā ar daudzām valodām, piemēram, TV5 īsteno šādu valodas apmācību ar savu programmu starpniecību. Katra valsts mm, dara visu, lai identificētu labākos projektus. Šogad Kiprā bija konference un Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieks ir mūs pagodinājis ar savu klātbūtni tur arī ģenerāla direktorāta um, vadītāja Kosmidū kundze. bija klāta un tika piešķirta Eiropas balva eh, šādām valodu mācības programmām. Šie projekti bija ļoti kvalitatīvi Un nākošajā sanāksmē, ņemot vērā šo eiropeisko dimensiju, šie projekti, protams, būs prioritāri un to reizināšanas efektu. Tātad šie projekti nāk no dalību valstīm. Mums ir um, pārstāvi dalību valstīs, ja dalību valsts pārstāvi. Jūs varat interneta vietnē rast plašāku uh, informāciju. Šī interneta vietne parādījās iepriekšējā slaidnē. Un tad trešā prioritāte. Tā jau atainojās daudzpusēs programmās. Atbalsts mazāk izplatītām valodām. Ir lielās pasaules valodas, tās tiek apgūtas daudz maz dabīgā ceļā, taču ir jāceņšas veicināt mazās uh, valodas, mazākuma tautu vai reģionāls valodas. Un ceturtā un pēdējā šo tīklu prioritāte. Tā arī parādījās daudzpusējās programmās. Tas ir atbalsts daļējai vai pilnīgi bilingvālai izglītībai nodrošināt eh, šādu izglītību no bērndārza līdz pat eh, universitātē. Psiholoģiska apsvēruma dēļ eh, šāda apmācība nāk par labu cilvēkiem, arī viņu nodarbinātībai nākotnē, un tās arī nodrošina ļoti labu uh, smadzeņu vingrināšanu. Un tad otrā aktivitāte, lingvas, tajā ir paredzēts atbalsta pasākumi. Šeit summas nav īpaši lielas, te ir runa par uh, komunikāciju, par um, informēšanu, piemēram, par to, kā finansēt seminārus, kā organizēt konferences, kā veidot tīklus, nu, kur apmainās labākās prakses paraugiem. Kas var gūt labumu no tā? Un arī šis saraksts ir garš. Ja jūs interesē kāds projekts, ja jūs vēlaties to īstenot, iespējams, ka šī varētu būt viena no aktivitātēm, kurai jūs varētu piedāvāt savu kandidatūru vēl pavisam īsi, laika jau vairs nav daudz, kādas ir prioritātes daudzpusējām programmām valoda, kultūra, jaunu instrumentu, metožu izveida valoda apmācība. Daudzpusējās programmās nav datu bāze, tas jāņem vērā attiecībā uz tīkliem. Mēs vēlamies veicināt sadarbību Eiropā bet vēl arī tālāk par Eiropas robežām, un arī veicināt inovāciju, labākās prakses parauga apmaiņa, runājot par atbalsta pasākumiem, te ir runa par komunikāciju, par informācijas sniešanu, par projektu rezultātu izmantošanu. Visas dabīgās valodas var iesniegt uh, savu kandidatūru. Vai mēs runātu par arābu vai ķīniešu vai krievu valodu, pilnīgi visas valodas šeit uh, var tikt piedāvātas. Mūsu darbība nav vērsta tikai uz kaut kādu vienu Eiropas kontinentā runātu valodu. Tātad jebkura dabīga valoda ir mm, iekļaujama šajā projektā kritēriji, jūs redzat, kāda ir uz ekrāna. Atbilstība, darba programmas kvalitāte, inovatīvais raksturs, eh, konsorcija raksturs, eh, Eiropas pievienotā vērtība, arī izmaksu un uh, ieguvumu uh, samērs, efektivitāte šo rezultātu izvēlēšanu, izvērtēšanu un iespējamu izplatīšanu vēlāk, kā arī organizācija no trešām valstīm līdzdalību. Ja jūs vēlties piedalīties šajās darbībās, vai arī vienkārši jūsos esmu rosinājis zināt kāri, tad lūk, šeit ir tīmekļa vietnes adrese, kur jūs varat uzzināt sīkāku informāciju un arī aizpildīt vēlapas. lapas. Pateicos par jūsu uzmanību, taču pirms dodu vārdu manai kaimiņienei, gribu pāris vārdos izteikties par daudzvalotības politiku, ne tikai saistībā ar finanšu aspektu, kas, protams, ir svarīgi, taču mm, mēs nevaram te pārāk aizsapņoties. Es gribu runāt par šo daudzvalodību, jo Mums ir tas gods, ka mūsu vidū ir Eiropas parlamenta priekšstādātā vietnieks, kurš ir atbildīgs par daudzvalodību Eiropas parlamentā. Dāmas un kungi, daudzvalodība šodien ir spēcīgāk nekā jebkad agrāk pagātnē. Es jums to pierādīšu no institūciju viedokļa, katrā ziņā Eiropas iestādēs trīs institūcijas, komisija, parlaments un padome taču arī Eiropas padome ir vienojušās visaugstākajā līmenī sniegt atbalsta valodē. Komisija kopā ar padomu un parlamentu to jau īsteno, jo trīs valstis, eh, trīs iestādes tagad apspriež eh, izglītības eh, programmu nākotnē. Un, un valodas apguva un šīs daudzvalodības aiz, aizsargāšana ir prioritāte 2014. Eh, līdz 2020. gada programmā, un komisijas pieprasītais budžets ir viens miljards šim mērķim. Ja situācija attīstīsies tā, kā mēs to vēlamies, tad mm, programma nākotnē būs labāka par pašreizējo programmu. Protams, diskusijas vēl turpinās. Komisija un Vasiliju kundze ir vēlējusies, lai valodas būtu būtiski svarīgas šajā kontekstā. 2011. gada novembrī ministru padomis secinājumi pieņēma, eh, mi, ministru padomis secinājums atainojas šīs lingvistiskās kompetences, kas veicina mom, mobilitāti. Tas gan ir politisks mandāts, taču mums jāzina, ko mēs esam darījuši ar šo sniegto mandātu. Tātad padomi mūs ir aicinājusi rīkoties šai virzienā. Tas ir tāds kā politisks mandāts. Eiropas parlaments 11. septembrī pieņēma ļoti ambiciozu rezolūciju jaunatnes izglītības jomā, un tajā tiek spēcīgi atbalstītas valodas. Tiek uzsvērta valodu apmācība, un mm, tiek uzsvērts, kā arī visai sabiedrībai ir ļoti svarīga valodu apguve. Un 28. 29. jūnija valstu vadītāju un valdību vadītāju padomē tika uzsvērt valodu nozīme valoda, um, Eiropas ekonomiskās atkopšanās vārdā, tā saucamais um, izaugsmes uh, dokuments. Tātad nekāda situācija nav bijusi tik labvēlīga. Starptautiskā līmenī mūsu sadarbība ar trešām valstīm, um, piemēram, ar Ķīnu, Eh, ir arī virzīta uz vairākam prioritātam. Piemēram, Ķīnai bija eh, valodas, eh, augstākā izglītība un profesionālā izglītība. Mēs strādājam arī ar Indiju, ar Brazīliju, ar Merkusuru valstīm un citām valstīm. Starptautiskā līmenī sabiedrība apzinās, ka valodas piešķir pievienoto vērtību, un tas ir svarīgi sadarbojoties ar šīm valstīm arī sadarboties ar dalību valstīm. Ir vairākas institīvas, kuras izstrādā komisija sadarbībā ar dalību valstīm. Taču ne tikai ministru padomis līmenī, kur sarunas norisinās oficiālā līmenī, ir arī dažās koordinējušās grupas, un eh, šajās grupās strādā visu dalību valsts pārstāvi, lai definētu kopīgu stratēģiju. Mēs esam izveidojuši valodu grupu, visos izglītības līmeņos. Pagātnē šāda grupa nepastāvēja, pastāvēja nodarbinātības grupa, piemēram, bet šodien mēs tātad izvēršam revolūciju izglītības jomā, pateicoties šai grupai. Es domāju, ka uh, tas viss izvērtīsies ļoti veiksmīgi, vismaz tā ceru. Tad ir arī sadarbība ar institūcijām ārpus Eiropas Savienības. Esam gatavi parakstīt vienošanos ar Eiropas padomi par modernajām valodām. Esam visādas sadarbības vērtuši ar uh, nevalstiskajām organizācijām, pilsonisko sabiedrību, jo mums ir platformas. Un es uh, zinu, ka klāt ir arī Ūvens Mors, viens no šīs uh, pilsoniskās sabiedrības platformas priekšsēdētājiem. Jūs jau zināt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropa nebūtu vienkārši birokrātisks kopums, bet lai pastāvīgi tiktu uzturēt kontakti ar iesaistītajām pusēm. Un katra no šādām platformām pārstāv kādas 30, 30 mm, organizācijas, un tā mums informē, ko mēs darām labi, ko slikti, kur būtu kaut kas uzlabojams. Arī zinātnes jomā. Lopes kungs par to jau runāja Šodien zinātnes jomā ir vairāki pētījumi, kas mums ļauj gūt uzticamus datus un izstrādāt jaunas stratēģijas. Tad arī Eirobarometrs par valodu zināšanām šeit tika pieminēts. Un Eirobarometrs īstenoja pētījumu par valodu apmācību Eiropas skolās. Tātad kādas ir īstermiņa prioritātes šajā daudzvalodas politikā? Es nemāšu par citām iestādēm, bet par Eiropas komisiju. Tuvākajās dienās mēs pieņemsim komisijas ko ļoti ambiciozo komunikāciju, pārdomāt izglītību. Tiek arī strādāts pie komisijas dienestu darba dokumentu par valodām. Otrā prioritāte tiks organizēta konference, tā mums ir ļoti svarīga. Ceru, ka arī jums tā būs svarīga. Aicinu jūs tur piedarīt, piedalīties šī konference 1. decembrī. Sestdien norisināsies Pekinā. Mūsu draugi ķīnieši strādā arī sestdienās, tātad šī sanāksme konference notiks 1. decembrī. Mēs mēģināsim izveidot sadarbības tiltu ar mūsu ķīniešu draugiem lai viņi varētu mm, braukt uz Eiropu, mācīties mazāk izmantotas valodas, respektīvi visas izņemot angļu valodu. Tāds, tāda ir šī definīcija. Un tad mēs varēsim stiprināt sadarbību ar šī, ar um, tulkošanas mutiskās un rakstiskās tulkošanas dienestiem. Nu, tāda ir mūsu plāna un ceram, ka viss norisināsies veiksmīgi. Katrā ziņā liels paldies, ka man uzklausījāt un esmu gatava uzklausīt jūsu jautājumus, ja vēlties tos uzdot. Paldies! Çok teşekkür ederiz Sayın De Quiros. Sözü hemen e, Izabel. Paldies. Dekiros kundzei, un tagad nekavējoties došu vārdu Badiju kundzei, Viņa ļoti ilgi strādāja Klušas universitātē. E, şimdi de Romanya'da e, buraya geldi ve Rom Viņa tur vadīja e, tulkošanas nodaļu. Viņa ir ieradusies no Rumānijas un vada e, Rumāņu tulku nodaļu Eiropas parlamentā. Mulțumesc, Ebru, bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere. Labdien! Man ir liels prieks, ka varu arī pateikt dažus vārdus savā dzimtajā rumāņu valodā jo, protams, mums visiem ir uh, jāpārvērš darbos daudzvalodības princips, nevajag par to tikai runāt. Bieži vien mēs runājam par daudzvalodības principu, bet uh, tas notiek tā ļoti abstrakti, bet mēs aizmirstam, cik īstenībā tas ir taustāms fenomens. Un dzimtajā valodā jūs varat izteikties visbrīvāk, jūs varat runāt tekoši, jūs jūtaties ērtāk un jūs arī kaut kādā veidā uh, jūtaties tāds atvērtāks pret citām kultūrām, un esmu ārkārtīgi pagodināta, ka šodien var uzstāties tik izcils publikas priekšā. Es gribēju pateikt, ka pārstāvu tādu mazāku valodu, lai gan statistiski raugoties, Rumānija nemaz nav tik maz valsts, tā ir vidēja lieluma. Rumāņu valoda kļūpa par oficiālo Eiropas Savienības valodu tikai 2007. gadā. Es eh, strādāju kā ierēdne eh, tūkošanas ģenerāldirekcijā Eiropas parlamentā un tagad sāku labāk iepazīt eh, šo institucionālo arhitektūru un saprotu, ka tā ir ļoti sarežģīta, bet joprojām jūtos tuva akadēmiskai videi. Tam ir ļoti tuva manai sirdī. Kā akadēmisko aprindu pārstāvu un kā tulce gribēju runāt par to, kas man šķiet svarīgi. Un, protams, ir eh, jāiepazīstas arī ar tām iespējām, ko mums piedāvā konferenču tūkošana. Protams, eksperti jau ir izteikušies, un viņi to ir darījuši ļoti daļrunīgi. Man vairs nav īsti ko šeit piemetināt. Piemēram, eh, Erasmus Mundus ir tāda ļoti vērtīga programma, un to augstu vērtē universitātes un Erasmus infrastruktūra ir ļoti plaši sažarota un uh, arī pietiekami ambicioza. Nesen varējām lasīt arī plašsaziņas līdzekļos, ka Erasmus Mundus programmas ir ārkārtīgi veiksmīgas. Aiz statistikas datiem, ar ko jūs nu pat iepazināties, slēpjas daudzvalodība, daudzvalodība kā dzīvu parādība. Un eh, to ir iespējams novērtot, novērot arī mūsu ikdienā. Eh, tūkstošiem studentu ikdienā ļoti augstu vērtē un izmanto šīs programmas priekšrocības. Un pateicoties tai, viņi arī var uzsākt veiksmīgu profesionālo karjeru. Umberto Eko pateica ko ļoti svarīgu. Viņš teica, ka Erasmus izglītoja tādu patiesu eiropiešu pirmo paudzi. Protams, ir cilvēki, kas kritizē Erasmus programmu un saka, ka tā ir tāda kā turismu programma studentiem, bet tie, kas ir strādājuši pie programmām, kas ir koordinējuši darbu starp universitātēm, zina, ka patiesība ir pavisam savādāk. Iespējas uh, doties ārpus uh, savas ierastās vides, uh, studēt citā valodā, ikdienā sazināties, mācīties citā valodā, ir ārkārtīgi vērtīgas. Un, ja jūs mākat citas valodas, jūs varat eh, būt arī konkurēt spējīgs globālajā darba tirgu. To jau pierāda daudzas eh, studijas, daudz pētījumu. Un, protams, jūs varat arī eh, darboties tādā jomā, kas ir saistīta ar valodām. Pateicoties studiju mobilitātei, jums ir vieglāk izmantot arī darba mobilitātes priekšrocības, jūs esat elastīgāks darba tirgū. Protams, tas viss varbūt nešķiet tik ļoti zinātniski pamatoti, bet pētījumi, kas ir veikti, pierāda visu šo faktu patiesību. Studentu mobilitāte bieži vien uh, ir pētīta, ir veikti zinātniski pētījumi, tā ir uh, pētīta ņemot vērā gan politikas jomu, gan ekonomikas jomu, gan arī zinātnes jomu. Tagad es gribēju runāt kā tulks. Protams, mobilitāte tulkam nozīmē izšķirīgi svarīgu uh, Uh, parādību. Tieši jaunieši ļoti daudz grib izmantot studiju mobilitāti, neskatoties uz to, uz kur valsts viņiem būtu iespējams doties. Protams, arī universitātēm šeit ir jāveic savs darbs, ir jāizstrādā startautiskas studiju programmas, lai varētu izglītot konferenču tulkus. Šīs programmas ir ļoti selektīvas un bieži vien eh, nav tik ļoti apmeklētas. Es gribēju norādīt uz uh, trim dažādiem aspektiem. Dekiros kundze jau ļoti daudz runāja par izglītību. Ir ļoti svarīgi izkopt uh, sadarbību starp uh, akadēmisko pasauli un uzņēmē darbību. Mēs runājam nevien par uh, svešodu kursiem, bet arī par to, ka ir iespējams piedāvāt ļoti augstu līmeņu tūkošanas pakalpojumus. Otām kārtām ir e, jāatbalsta arī mazākas Eiropas valodas un reģionālās valodas. Ir jābūt pieejamai informācijai, ir jābūt sūtņiem, kas stāst arī par mazākām valodām, lai mazākums varētu sazināties ar vairākumu. Un tas, protams, ir neatraujami saistīts arī ar tulka profesiju. Un ir arī jārunā par tādu kā saziņas veidošanu, saziņas tīmekļa veidošanu. Uh, Eh, kas ir svarīgi visām instancēm, dalību valstīm, universitātēm, konsorcijiem, eh, daudzpusējai, divpusējai sadarbībai. Šis tīkls ir ļoti, ļoti sazarots un ir jāparūpējas par to, lai visi eh, tajā darbojušies varētu arī sazināties ar politisko lēmumu pieņēmējiem. Tālāk Eiropas maģistra programma konferenču tūkiem. Uh, Ir jāparūpējas, lai šīs programmas būtu kvalitatīvas un e, šī struktūra ir ārkārtīgi elastīga un ļauj universitātēm izmantot mobilitāti, e, ļauj to izmantot arī pasniedzējiem, ir iespējams organizēt stāžus citās valstīs. Uh, un ir iespējams arī pabeigt, eh, iegūt vairākus eh, diplomātiskos grādus. Ļoti daudz tik runāts par uh, grādiem, par uh, akadēmiskiem grādiem, par uh, studiju kvalitāti, bet uh, par to jau daudz izrunājās, izteicās citi. Un tagad daži vārdi par kādu valodu, kas man ir ļoti mīļa. Pāriešu uz franču valodu. Gribētu pavisam īsi noskaitīt atslēgas vārdus - internacionalizācija, konsorcijas, eh, marķējums, mobilitāte, tīkls, partnerattiecības, ekscelence, pievilcīgums, konkurētspēja, kvalitātes un labās prakses nodrošināšana. Tie ir atslēgas vārdi. Ja mēs tos organizējam semantiskos laukos, tad varam teikt, ka ir nepieciešams arī to salāgot ar jūsu iestādes kopīgo darbību un salīdzināt ar studentu nākotni. Mēs varam arī kvantificēt šos te uh, dažādos uh, atslēgas vārdus, kvantificēt tos, izmantojot statistiku, salīdzināt statistiku ar universitāšu tīkla pārstāvjiem, Eh, līdzīgu paraudu praksi ieviest dažādos, dažādās iestādēs, izmantot arī dažādus pilotu projektus, nu, piemēram, tulkošanas maģistratūras dažādās valstīs. Nu, un arī jādomā par to, kā organizēsim trešo konferenci, kuru organizēs DJ Inte. Lūk, tādi ir arī galvenie parametri, kurus gribēju pieminēt. Paldies! İzabelle çok teşekkür ediyorum. Ee, eh, hakikaten Paldies, Izabela! Jūs runājat par ļoti būtiskiem jautājumiem. Es gribēju pateikties visiem, kas piedalījās šajā diskusiju kārtā, un gribēju pateikt, ka ņemot vērā ES eh, e finansējumu, vispār bija iespējams eh, atbalstīt eh, maģistra programmas konferenču tūkiem bet ir iespējams arī izglītot cilvēkus, kas tulko policijā, kas tulko tieslietu jomā, un ir vēl daudz dažādu citu tīmekļu, ko vajadzētu finansēt. Ja mēs runājam par eh, tulkošanu policijā un, piemēram, eh, tieslietu jomā, varbūt uh, to arī vajadzētu pieminēt. Vai kādam ir jautājumi? Yes, please. Eh, Rafael Lozano de la Universidad de Bologna, Italia. E... Es, es, es esmu no Boloņas universitātes. Gribēju stāstīt par kādu ļoti tipisku problēmu. Mēs runājam par daudzvalodību. Mēs uzklausījām ļoti interesants eh, referātus. Mēs runājam par nākotni, Bet tagad kāds īs piemērs ilustrācijai. Pirms dažiem gadiem komisija sasauca ekspertu grupu un viņiem vajadzēja veikt pētījumu par daudzvalodību. Svarīgākais secinājums bija tāds, ka katram Eiropas Savienības pilsonim līdzās dzimtajai valodai ir jāpārvalda vēl divas uh, Eh, citas Eiropas Savienībā runāts valodas. Viņš runāja arī par mazākumtautību lietotajām valodām. Kas notiek Itālijā? Itālijā tajā gadā tika ieviesta izglītības reforma un tika ieviesta angļu valoda skolās kā obligāta valoda. Bernārda Kīros kundze par to jau runāja. Un Protams, daudzvalodība ir ārkārtīgi būtisks princips, bet ja mēs runājam par augstskolām, tad daudzvalodība bieži tiek izmantota, ir maģistru programmas, piemēram, kas notiek tieši angļu valodā. Bet kāda problēma šeit rodas? Ir sadalījums ir šie vidusmēra pilsoņi un eh, ir centieni viņus eh, padarīt par izglītotākiem pilsoņiem, bet nav domāts par pareiziem instrumentiem. Paldies. Efectivamente, a lo que usted hace referencia es a lo que se, se llama o llamamos en la jerga comunitaria. Paldies, jā, par šo jautājumu. Jūs šeit runājat par to, ko mēs savā žargonā devējam par Barcelonas mērķiem. 2002. gadā Barcelonā valstu un valdību vadītāji tikās un nāca klajā ar priekšlikumu palīdzēt Eiropas pilsoņiem mācīties svešvalodas paralēli arī savai dzimtajai valodai. Situācija Itālijā ir tāda, kā jūs to aprakstījāt pareizi, bet jums ir noteikti zināms arī tas, kā Lingvistiskā un izglītības politika atrodas dalību valstu pārziņā. Eiropas Savienībai nav nekādu kompetenci šajā jomā. Mēs varam tikai palīdzēt dalību valstīm ieviest savus pasākums un veicināt tādas izglītības sistēmas ieviešanu, kas palīdz mācīt svešvalodas. Katrai valstī sistēma ir atšķirīga. Nu, piemēram, Francijā ir tāda izglītības sistēma, kur skolā var mācīties 54 dažādas eh, svešvalodas. Ir valstis, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Brazīlija, kurā likums 2005. gadā ir pieņemts, eh, un šis likums paredz, ka pirmā svešvaloda, kas jāmācās skolniekiem, ir spāņu valoda. Otrā svešvaloda, kas jāmācās visiem, ir angļu valoda. Līdz ar to jaunieši, kas beidz skolas Brazīlijā, bieži vien ir trilingvāli. Viņi zina ļoti labi šīs trīs valodas. Paldies! Vēl viens jautājums, un tad pēc tam mums būs jābeidz šī sadaļa. Lopes kungs, jā, e, Boreli kungs. Eiropas komisija bieži vien atbalsta tiešām kursus angļu valodā. Mums jābūt ir gan realistiem, gan arī idealistiem vienlaikus. 85% no šiem Erasmus mundus apmaiņas studentiem vēl studēt angliski. Uh, Ja mēs gribam piesaistīt Ķīnas, Indijas vai Japānas studentus, tad mums jābūt realistiem un mums, protams, jāpiedāvā viņiem kursi angļu valodā. Jums ir jāmeklē citi veidi, kā veicināt citu Eiropas valodu izplatību, izplatot kultūru, piedāvājot kursus Erasmus Mundus struktūrā un e, iespējams jāparedz arī apmācības citās valodās šo apmaiņas programmu ietvaros, ne tikai angliski. Paldies! Olga? Olga Igorova, es from State University, Russia. Man sauc Olga Igorova un es esmu no Krievijas. Man ir jautājums Dekierus kundzei. Paldies par jūsu ārkārtīgi interesanto stāstījumu. Jautājums ir tāds. Kura no šīm programmām ir pieejama arī Krievijai? Piedodiet, Olga, varbūt jūs varat uzdot jautājumu Krievu valodā. Vai jūs varētu uzdot jautājumu krieviski, jo mums šodien ir arī tulkojums no krievu valodas? Jūs gribat, lai es saku visu to pašu, bet tikai krieviski, jā? Ja? Mani sauc Olga Jegorov, es pārstāvu Astrahāņas valsts universitāti Krievijā. Man ir jautājums Dekierus kundzei. Viņas prezentācija bija ļoti interesanta, es jau iepriekš gribu viņai pateikties par to. Jautājums ir sekojošs. Kurā no jūsu minētajām programmām var piedalīties arī Krievija un pēc kāda principa? Vai jau iepriekš paldies par atbildi? Atbilde - visās programmās. Jūs varat brīvi iesaistīties visās. Es arī apzinos to, ka ir ļoti labs sadarbības projekts starp Istanbulu un Astrahāņu, kurā kā vidutājs ir Eiropas parlaments. Mēs eh, atbalstīsim jūs arī ar finansējumu no Eiropas komisijas. Nu, tā ir vislabākā nots, uz kuras mēs varam beigt šīs apaļā galda debatas. Lielas paldies visiem! E, o zaman bir tane daha alabiliriz. Buyurun. Mēs varam atbildēt uz vēl vienu jautājumu, uzklausīt vēl vienu jautājumu un atbildēt, lūdzu. Mislim, da je prvi put da mogu... Paldies. Manuprāt, šī ir pirmā reize, kad es jebkur varu izteikties starptautiskā konferencē. Savā dzimtajā valodā esmu Aleksandrs Bielišs no Zagrebas universitātes, un es runāšu horvātu valodā. Es domāju, ka tas nav pretrunīgi, ka Eiropā ir arī lingva franka, jo vienmēr tas tā ir bijis. Un tāpat laikā var arī atbalstīt daudzvalodību. Manuprāt, apmēram 90% sarakstes ir divpusēja, un ir nepieciešama šāda lingva franka visiem kopīgi zinām valoda, kurā sazināties. Tas ir pamatu pamats komunikācijai. Gribētu pieminēt to, no ko, Eiro, ko Zagrebs universitāte ir ieguvusi, organizējot tulkošanas programmu, kā pēcdiploma apmācības programmu. Bez šīs programmas mums nebūtu tik daudz kvalificētu tulku, kas var tulkot no horvātu valodas un uz horvātu valodu šeit Eiropas parlamentā un arī citās Eiropas iestādēs. Varbūt vajadzētu apsvērt iespēju izveidot tulkošanas studiju tīklu. Manuprāt, tas būtu ļoti noderīgi. Paskatīsimies, cik tālu šāds priekšlikums var tikt īstenots praksē. Paldies! Bueno, no sé, no sé. Godātie klātesošie, es nezinu, vai tas būs politiski korekti, ka es arī izsako šajās debatēs, taču Man likās ļoti interesants tas, ko te, tikko teica Horvātijas kolēģis. Mani ļoti satrauc šī lingos frankas ideja un tēma. Pirmkārt tādēļ, ka lingua franka ir valoda, kurā it kā var sazināties ar visiem pilsoņiem. Šeit mēs jau ļoti labi parādījām, ka pasaules līmenī iespējams 999 no katriem tūkstošu pilsoņiem tādējādi tiktu nostumt malā, jo viņi nezinās šo lingua franku. Otrakārt, um, lingua franka parasti nozīmē vienu valodu visiem, un ja ir viena valoda, tad tā kļūst par tādu kā draudīgu sviru vienotas domāšanas iedibināšanai. Uh, Un šī vienotā domāšana visbiežāk saistās ar totalitārām sistēmām, kuras dažas mūsu valsts ir pieredzējuši. Mēs esam pret totalitāru nostāju, jebkurā tās izpausmē, jo Eiropa pēc dabas ir demokrātiska pašos pamatos. Nekādā gadījumā nevēlamies ieviest vienu valodu. Mums tādēļ ir liels problēmas ar pašu šo jēdzienu lingva franka. Tas ir personisks viedoklis, ko es šeit izsaku. Esmu pārliecināts, ka daudz kolēģi man piekritīs. Domāju, ka par šo jautājumu ir jādomā un jārunā. Lingua franca nedrīkst kļūt par vienoto valodu, par vienoto domāšanas veidu, par totalitārismu, kas pasauli veidotu daudz savādāku nekā to, kāda mums ir Eiropas Savienībā un kādu mēs vēlamies veidot. Paldies! Lielas paldies visiem! Totaliterliğe gitmemenin yolunu bir sonraki seansta, bir sonraki oturumda belki daha Godātie kolēģi, un tagad gluži totalitārā, autoritārā veidā es paziņošu šī, šo debašu beigas, jo mēs pāriesim pie nākamā diskusija paneļa, kuram tagad jau ir jāsākas. Our next, uh, our next, uh, discussion. yeah, sure. Sergei Gančarov. Man sauc Sergejs Gončarovs, es pārstāvu Gercenu universitāti Pēterburgā, Krievijā. Gribētu vērst godāto kolēģu uzmanību uz to, ka šīs dienas viena no vadlīnijām, kas izskan debatēs, ir daudzvalotība un valodu dažādība. Lopes kungu uzstāšanās bija ārkārtīgi interesanta, un tā it kā neviļus turpinās mūsu dialogu turpmākajā daļā. Man šķiet ļoti svarīgi ir vērst uzmanību uz sekojošo. Es domāju, ka uzsvars ir jāliek uz sakojošiem aspektiem. Daudzvalodībā ir dažādi sektori, kas ir svarīgi. Piemēram, Gercena universitātē mēs pasniedzam vairāk nekā 40 valodu. No tām vairāk nekā 20 ir mazskaitlīgu tautu valodas, valodas, kuras atrodas uz izušanas robežas. Ir programmas, ko mēs lietojam valodu atbalstam un izplatīšanai. Es domāju, ka šīs programmas arī vajadzētu izvērst mēķtiecīgāk, tā lai tiktu atbalstīts arī tās valodas, kurām draud izzušana, pirmkārt. Otrakārt ir nepieciešama arī scenārija un vektori starp reģionālai komunikācijai šajās valodās, jo tieši tad iezīmēsies izējas perspektīvas lai varētu vedoties paties šis te starpvalodu dialogs. Paldies! Paldies! Tik tiešām par šo tēmu mēs varētu debatēt vēl sīkāk nākamajā diskusiju panelī. Gribētu pateikties visiem, kas piedalījās šajā viedokļa apmaiņā, un bez pārtraukuma mēs pārējām tagad pie nākamā debašu paneļa. Jā, ja, vielen herzlichen dank an alle. Paldies! Paldies visiem, kas piedalījās. Paldies eh, Dirikera kundzei. Protams, mēs varēsim arī pie vakariņām par daudz ko vēl apspriesties, bet vakariņas vēl nesākās. Tagad mēs eh, stāstīsim par eh, tūkošanas pakalpojumiem un universitātēm, partnerība nākotnē, un tie, kas vēl nav šeit apsēdušies, es lūgtu viņus ierasties šeit uz podiuma. Patricija Arizi no ASV, Alisona Greivs, Olga Kosmidu un arī Salība. Bēlī Ravē kundze no Eiropas padomas. Lūdzu. Good afternoon. Is everyone awake? Labdien, vai visi ir eh, pie pilna samaņas? Neviens neguļ? Nav paredzēta kafijas pauze. Esmu priecīgi jūs visus redzēt. Arā spīd saule, tā ir ļoti laba zīme. Un pirmais, ko man lūdzu darīt, ir dot vārdu Olgai Kosmidu. Lūdzu, esmu pagodināta to darīt. Kirjandi Proedre, priekšsēdētāja vietnieks, dārgie kolēģi, draugi un draudzenes. Nevaru jums izstāstīt, cik es priecīgi jūs visus šeit redzēt, ne tikai tāpēc, ka ar daudziem no jums jau gadu gaitā esam ne kolēģi vien, bet draugi. Taču ir vēl viens apsvērums, kāpēc tik ļoti priecājos. Kad mēs pieņēmām lēmumu organizēt šo konferenci, mani līdzstrādnieki un es ļoti rūpīgi domājām par to, kādā formātā šo konferenci noturēt, jo mēs nekādā gadījumā nevēlējāmies atkārtot kaut ko tādu, ko mūsu kolēģi Eiropas komisijā jau ļoti labi dara. Kā jūs zināt, katru gadu Eiropas komisijas kolēģi organizē konferenci ar universitāšu pārstāvjiem. To, ko šodien organizējām mēs, cik man zināms, un es domāju, ka par mutisko tūkošanu esmu diezgan labi organizē, eh, informēta, ir uzskatāms par tādu kā vienreizēju pasākumu. Nekad pagātnē nav šāds pasākums organizēts. Mūsu doma bija apkopot visus galvenos spēlētājus šai sarežģītajā mutiskās tūkošanas jomā. Mēs gribējām apku, sasaukt kopā profesionāļus rakstiskās tūkošanas eh, nodaļu vadītājus ar universitāšu pārstāvjiem un savā ziņā vispār ar valodu pasaules. Iesākumā mēs bijām paredzējuši, ka tas formāts būs šāds. Uh, universitātes un mutiskās rakstiskās tulkošanas dienestu vadītāji. Pēc tam mēs pārdomājām un secinājām taču, ka izglītība nav Eiropas Savienības kompetenci joma, un viena no lielākajām grūtībām, ar kur saskaramies meklējot mutiskos tūkstus visās valodās, ir saistīta tieši ar to, ka daudzās valstīs nav pilnīga izpratne par mutiskās tūkošanas un rakstiskās tūkošanas tematu. Proti, ka šajās nozarēs cilvēki ir īpaši jāizglāt, jāizglīto, un ka nepietiek ar to, ka kādam ir vienkārši valodu prasmes apstiprinošs uh, diploms, vai, piemēram, ka viņš ir uh, angļu vai franču filoloģijas uh, studiju beidzējis. Tātad mums vajadzēja informēt arī dalībvalstu pārstāvjus par šo lietu. Protams, nav ļoti vienkārši sasaukt vienkārši ministrus, un tāpēc mēs aicinājām šeit pastāvīgo pārstāvniecību pārstāvis. Tas, ko jūs šodien šeit redzat, ir dalībvalsts pārstāvi, Eiropas saimnības dalībvalsts pārstāvi, kandidātu valstu pārstāvi un to valstu pārstāvi, kuru valoda ir nepieciešama starptautiskajā diplomātijā, proti arābu uh, valoda, ķīniešu valoda, krievu valoda. Tātad šīs valstis nav kandidātu valstis, taču šīs valodas ir ļoti būtisks. Tātad šādā formātā nekad nav kāds pasākums organizēts. Esam apkopējuši visus svarīgākos spēlētājus, kuriem ir liela nozīme uh, valodu profesionāļu sagatavošanā lai mutiskā un rakstiskā tulkošana visās dalībvalstīs tiktu atzīta, atzītas par tām nozarēm, kas atšķirs no jebkuras citas izglītības nozares, kas ir īpaša nozare, par kur atbildīgas ir dalībvalsts. Mūsu ambīcijas ir saistītas ar cerībām pavirzīt tos, eh, kurus mēs labā grieķu valodā, jo grieķiski runā, ko Smiedovu kundze, eh, ir varētu saukt par major players, tātad visus tos, kurus var uzrunāt šādā kontekstā. Mēs gribam veicināt viņu savstarpējo sadarbību. Mēs, protams, eh, neuzskatām, ka ko tādu var panākt ar vienu tikšanos vien, taču mēs zinām, ka visi šeit klātesošie ir pārliecināti par šī pasākuma vērtīgumu, un viņiem arī pašiem ir lieliskas iespējas un spējas savā nozarē. Tāpēc mēs ceram, ka eh, šodienas un rītdienas konference nepamatosies tikai uz sniegtajām runām. Lai nu cik tās būtu labas, jūs visi esat eksperti šai nozarei, un es nedomāju, ka jūs ko daudz jaunu iemācīsieties. Mēs ceram, ka spēsim uh, kalpot par motivētājiem tīklu izveidē attiecībā uz visām būtiskām tēmām, un mēs mūsu programmā mēģinām atainot daudzveidību starp izglītību, finansējumu. Par šo tēmatu mēs šodien jau uzklausījām vienu prezentāciju. Tā bija ļoti svarīga. Arī šajā gadījumā ir nepieciešams veidot tīklus. Rīt, kā secināsiet no darba kārtības, uzstāsies speciālisti kas nav no mūsu tiešās nozars. Viņi stāstīs par to, piemēram, kas notiek eh, mutiskā, ja tūka smadzenēs, kad eh, viņš izseno savu darbu, kad viņš tūko, kas notiek ar mūsu smadzenēm tūkojot. Uzstāsties arī mm, pasniedzēji, kas stāstīs par jaunajām tehnoloģijām, jo, kā jau sacīja Eiropas parlamenta priekšstādātāja vietnieks, jaunās tehnoloģijas ir ārkārtīgi svarīgas šīs profesijas nākotnē. Ne tāpēc, ka jaunās tehnoloģijas varētu tuvākajā vai tālākajā nākotnē aizstāt profesionāļus, mutiskos un rakstiskos tūkus, tā tūkotais un tūks, taču galveno tāpēc, ka mums pašiem ir būtiski noteikt ietvarus, kas ir nepieciešami, lai varētu sadarboties cilvēks ar iekārtu. Nevis, lai kāds cits mūsu vietā pieņem šādu lēmumu. Otrakārt, mums jābūt labi informētiem par to, ko mums piedāvā zinātne, lai mēs zinātu, ko mēs varam pieņemt un kas mums nav pieņemams. Neviens nevar apstādināt tehnoloģijas attīstību, un mēs nekādā gadījumā neko tādu nevēlamies darīt. Tehnoloģija mums var sniegt atbalstu, un tāpēc mēs vēlētos, lai arī universitātes uzsvērtu tehnoloģisko attīstību, ņemot vērā to, ka jaunās paudzes piedzims jau ar iPhone savā um, šūpulītī Mums savulaik deva māneklīti, bet bērni tagad saņem iPhone, un viņi redz, ka viņi paši jau kaut ko var eh, izdarīt. Iedodiet viņiem vienu iPhone, un jūs redzat, ka viņi mēģina šo attēlu palielināt. Tas man pārsteidz, kad bija pie savas draudzenes, un eh, viņas 11, eh, 12 mēnešus vecā meita man paņēma, izņem, atņēma no rokām iPhone un mēģināja palielināt šo attēlu. Tas, ko mūsu paudz uzskata par ko sarežģītu vai neiespējamu, jaunajai paudzei būs kaut kas pašsaprotams. Tie, kas šodien ir zīdaini, nākotnē izauguši, darīs to, kas mums liekas neiedomājams. Tātad mēs vēlējāmies apvienot profesionāļus, kas pavisam skaidri prot savu darbu. Viņi zina, kādi ir, kāds ir ietvers, kāds e, ir mērķis, un viņi galvenokārt zina, ka viņi nevēlas, lai kāds cits viņiem diktētu, kas ir viņa darbs, kāds tas būs un kāda būs viņa nākotne. Eiropas parlamentā ir uzkrāta plaša pieredze, ne tikai tāpēc, ka mēs ikdienā strādājam. Nu jau pavisam drīz ar 24 valodām. Nākotnē varētu būt 25, 26 valodas, jo pamatojoties uz statistikas datiem, pagājušajā gadā nebija neviens nedēļas, kurā šeit neskanātu arī krievu valoda. Gan drīz ik pēc divām nedēļām Eiropas parlamentā skanēja arābu valoda. Un ļoti bieži bija arī ķīniešu valoda dzirdama. Ne tikai tāpēc, ka mēs katru dienu strādājam tik daudzās valodās, bet arī tāpēc, ka mums ir uzkrāta dažāda veida pieredze. Jūs jau uh, uzklausījāt Badju kundzi, kas ir, bija atbildīga par uh, tulku sagatavošanu klūzu, un tagad ir uh, Rumāņu kabīnes vadītāju Eiropas parlamentā. Rīt jūs uzklausīsiet Darele Pūra kundzi, viņa stāstīs par tehnoloģijām. Tātad pastāv lielas iespējas ka mūsu darbu atzīst gan mūsu vadītāji, gan arī galvenokārt, kas mums ir īpaši svarīgi, mūsu kolēģi. Es nesen stāstīju par Indijas parlamentu. Vairākas reizes mūs ir apmeklējis Indijas parlaments, un tas lūdza mūsu atbalstu, organizējot darbu pie viņiem, pamatojoties mūsu pieredzi šeit, un Man bija tas gods uh, nosūtīt atkārt vairākas reizes pārstāvis uz PAP. Tas ir visas Āfrikas eh, parlaments, Ziemeļāfrikā tas atrodas. Un mērķis bija, mēs sniedzām atbalstu organizēt, organizējot mutiskās tulkošanas dienestu. Un, ja nemaldos, eh, līdzīgi līdzīgu atbalstu sniedzām arī rakstiskās tulkošanas jomā, vai ne? Jā. Tiek apstiprināta šī informācija. Tā tad eh, ir uzkrāt ļoti plaša pieredze Eiropas parlamentā. Es uzskatu, ka būtu neracionāli visu šo uzkrāto pieredzi izmantot tikai mūsu ikdienas darbu īstenošanā. Ar valodu saistītās profesijas, un jo īpaši tūka profesija, ir tāda profesija, ko nevar ierobežot ar vienu kaut kādu konkrētu vidu. Ja ne vairāk, tad vismaz tā iemesla dēļ, ka mēs uh, visi izmantojam tos pašus ārštata tūkus. Ārštata tūks šonedēļ var strādāt Eiropas parlamentam, nākošais nedēļa Eiropadomēji, vēl aiz nākošais nedēļa ārte vai arī Minhenē patentu organizācijai. arī šis cilvēks varētu strādāt arī Ženēvā vai Ņujorkā ANO uzdevumā. Tātad šī profesija nav kaut kā ierobežojama stingrās robežos, robežās tikai vienas institūcijas ietvaros. Jā, tā ir. Nav pietiekams labu tulku skaits lai apkalpotu visas organizācijas, jo īpaši tās, kurās tiek izmantotas tās pašas valodas, vai arī tās kopīgās valodas, kurās tiek eh, runāts visās organizācijās. Tātad eh, jau ilgi katrs velk eh, sedziņu savu pusi, un kādu brīdi es aptvēru, ka tā mēs nekur tālu uz priekšu netiekam. Gluži otrādi, mums ir jāpavar apvāršņi, jauni apvāršņi. Esmu ļoti gandarīta par to, ka šodien pēc visām jau klātesošiem personām, kuras pieminē, ir pārstāvēts AIK, Startautiskā tulku asociācija, tās priekšsēdētājs. Šai organizācijai ir milzīga pieredze šajās, šajos tematos. Ir arī pastāvīgo tulku delegācijas pārstāvi un personāla delegācijas pārstāvi. Lai viņi apliecinātu savu vēlmi paplašināt apvāršņus. Un mēs vēlamies sniegt lielāku sadarbību ar visiem tulku dienestiem, kas vēlas iesaistīties šajā sadarbībā un universitātēm. Kā mēs to darīsim? ar vienas ambiciozas programmas palīdzību. Šajā programmā tā vietā, lai rīkotos tā kā rīkojamies līdz šim, proti tūki tika izglītoti ar videokonferences starpniecību, tātad Eiropas parlaments uh, sasaistās ar divām, trim universitātēm, lai izvērsta, izvērtētu studentu darbu. Šodien mēs piedāvāsim šādu variantu, lai Eiropas parlaments tiek uh, sasaistīts ar divām, trim universitātēm un vienu startautisko organizāciju, lai vērtējums tiktu īstenots vienlaikus no divām pusēm. Protams, to var īstenot tikai ar ļoti ambiciozas programmas palīdzību, kā jau sacīja, pateicoties tam, ka mums ir atbalsts no politiskiem organizācijām. Par šo atbalstu pateicamies. Es domāju, ka mēs visi, vai mēs būtu nodarbināti apmācību rūpalā, vai arī mēs būtu pakalpojumu sniedzēju. Mums visiem ir tās pašas bažas un tie paši mērķi. Tajā profesijā, kura, kā sacīju, ir globāla profesija Atbildes var būt tikai kopīgas, tāpēc es uzska, uzskatu, ka šī sanāksme ir pilnīgi unikāla. Pateicos jums visiem, kā ar savu klātbūtni to padarījāt iespējami. Paldies! Thank you very much, Olga, for... Paldies, Olga! Jūs ļoti skaisti aprakstījāt šo paneli, un mēs ceram, ka tas būs visai interaktīvs. Gatavojoties šai konferencei, mēs cerējām, ka šīs divas dienas būs ārkārtīgi vērtīgas un mēs varēsim runāt par ļoti būtiskiem jautājumiem. Domāju, ka Eiropas parlaments tieši to arī plānoja, kad uzaicināja mūs uz šo pasākumu. Tagad mēs uzklausīsim vairākus runātājus, un uh, mēs esam iecerējuši dot viņiem ļoti maz laika, lai pēc tam varētu iesaistīties ārkārtīgi aktīvās, dzīvīgās diskusijās, kur būs iespējams uh, kaut ko papildināt, uzdot jautājumus, kaut ko ierosināt. Un tagad došu vārdu vairākiem runātājiem, lai varētu runāt par tulkiem kā tiltu būvētājiem starp dažādām kultūrām. Nezinu, vai esat lasījuši Irmas Bombekas grāmatu, kur viņa raksta par tādas mājasēmnieces dzīvi, par to, ka māte ir otra senākā profesija uz pasaules. Nu, protams, man nevajadzētu tagad jums skaļi teikt, kur ir pirmā senākā profesija. Un trešā senākā profesija bija tūks. Musical. Ceturtā bija mūzikla aktieri. Nu, un šodien mēs runāsim par trešo senāko profesiju pasaulē un par to, kā izglītot cilvēkus, kas tajā strādā un kā viņus izglītot pēc iespējas labāk. Lopes kungs eh, eh, šeit salīdzināja tulkus ar eh, akvārijiem, ar, ar zivīm akvārijos. Nu, mums ir jāpadomā par to, kā izglītot vislabākās zivis. Mēs jau nemēģināsim zivis apmācīt peldēt, ja jums nav šo pamatprosmju, tad īstenībā jums kaut ko iemācīt ir visai bezcerīgi. Bet gribēju pievērst jūsu uzmanību šim dokumentam, kas ir atrodams jūsu skaistajās mapītēs Hints. Tie ir cilvēki, kas uh, strādā tūkošanas nozarē ļoti ilgi, augsta līmeņa speciālisti. Nu, mēs jau septiņas gadus strādājam kopā ārprāt, cik ātri gan skrien laiks. Un viens uh, no jautājumiem, ka, par ko mēs runājam, ir nākamā tulku paudze, kā viņus atrast, kā izglītot šos cilvēkus. Jūs varat ar to iepazīties. Tas ir pārtulkots dokuments četrās valodās un mēs mē, vēlamies sadarboties vēl ciešāk ar partneriem, kas strādā akadēmiskajā nozarē, lai viņi mums palīdzētu. Tūkošana ir mākslas un zinātnes sajaukums, un mums ir jāsaprot, ka tā ir īpaša māksla un mums ir uh, jābūt pietiekami zinošiem, lai pēc iespējas labāk apvienot gan praktisko, gan teorētisko pusi. Un mēs vēlamies ar jums sadarboties, lai kopīgiem spēkiem varētu uh, izmantot visas iespējas, visus instrumentus pēc iespējas efektīvāk, lai galu galā no universitātēm nāktu ārā ļoti augsta līmeņa, labi sagatavot speciālistu, kur mums šobrīd ļoti trūkst. Kolēģi runās par to, ka ir problemātiski atrast programmu, kas būtu finansiāli dzīvot spējīga un Eh, ir jārunā nevien par eh, glosāriem, vārnīcām un tehnoloģijām, kā ģenerāla sekretārs jau izteicās. Komisāri vēl Siliju runāja par to, ka iekārts un tehnoloģija neaizvietos eh, valodu mācīšanu un, piemēram, nevarēs uh, ar tehnoloģiju palīdzību uh, sliktu skolotāju pārvērst labā un uh, nevarēs sliktu studentu iemācīt būt par labu tulku ar tehnoloģiju palīdzību. Un mēs runāsim par to, ka tulks ir nevis tikai uh, tiltu būvētājs, tiltu cēlājs starp kultūrām, kā teica Lopesa kungs, bet eh, viņš ir arī cilvēks, kas nodod tālāk cita domu, un jūs nevarat cilvēkiem iemācīt domāt, bet tūkam ir jābūt spējīgam domāt. Un ja šis cilvēks tulko no kādas svešas valodas, viņam ir ļoti labi jāpārvalda savu dzimtā valoda. Nu, tas ir liels retums šī, šodien šim cilvēkam ir jābūt arī ļoti labam oratoram, eh, gan spējīgam izteikties gan labi, gan tūkojot sinhroni, gan konsekutīvi, un tam ir jābūt arī cilvēkam, eh, kam ir ļoti īpatnēja atmiņa un kas ļoti daudz zina par institūciju darbu, un tam ir jābūt cilvēkam, kas uh, ļoti reti var doties uz labierīcībām, kam ir eh, jāmēģina ēst un dzert ļoti reti. Un kurš vēlētos tagad izteikties pirmais? Salija Beilija, lūdzu. Je vais, je vais m'exprimer en, je vais m'exprimer en français. Es runāšu franču valodā. Olga Kosmīdu šeit mums ir metus tiešām lielu izaicinājumu, un mums tas ir tiešām jāuzņem kā tāds. Izaicinājums ir stiprināt sadarbību un strādāt tīklā. Es gribētu teikt, ka lielākais izaicinājuma, eh, teiksim, spēka avots ir uzticība. Tikai tad mēs to, šo uzdevumu izpildīsim, ja mums būs uzticība jebkurām partnerattiecībām starp tulku, skolām un dažādu starptautisko organizāciju, tulkošanas dienestu vadītājiem un tulkošanas darbu piešķīriem. Galvenā panākuma ķīla šajā sadarbībā ir uzticība. Mums katram ir savs darbs, savs uzdevums. Es nemēģināšu uzņemties jūsu uzdevumu eh, mācīt tulkus, un tāpat kā jūs nevarat eh, uzņemties manus pienākumus, piedāvāt kvalitatīvus tulkus vienai starptautiskajai starptautiskajai organizācijai. Katrs mēs darbojamies savā nišā, mēs nevaram pārņemt viens otru uzdevumus, taču viens bez otra nevaram iztikt. Un tieši tādēļ jūs man esat absolūti nepieciešami, lai sagatavotu tos darbiniekus, kas man nepieciešami manā darbā. Jums savukārt esmu vajadzīga es, lai jūsu darba gala produkts, ja tā drīkst saukt tulks, un nu tā kā es esmu pati tulks, tad es atļaujos lietot šādu vārdu. Tātad jūs šos saražotos produktus nododat man, un es viņus izplatu tālāk tirgu. E, ja jūs nedodat man kvalitatīvus tulkus, es nevaru labi veikt savu darbu, un ja es nepiedāvāju darbu jūsu sagatavotiem produktiem, jums nav nekādas jēgas viņus ražot. Eiropas padomas darbība ir paplašinājusies. Ļoti ilgi mēs bijām normatīvs, normatīva organizācija, kas 40 gadu laikā ir saražojusi vairāk nekā 200 konvencijas. Parasti viss šis darbs tika veikts divās valodās, un mēs eh, aicinājām darbā tulks no lieliskām tulku skolām. Uh, Mm, taču šīs darbības veids Eiropas padome ir paplašinājusies. Mēs tagad esam kļuvuši par sadarbības un tehniskās palīdzības organizāciju, par organizāciju, kurai jārūpējas la, par labu normu ieviešanu dalību valstī un normu uzraudzīšanu. Tas arī ir atsaucies tulku darbā. Agrāk bija tikai angļu franču valoda un tika tulkojums nodrošināts sinhroni. Mūsdienās aizvien vairāk ir pieprasīts konsekutīvais tulkojums eh, starp angļu vai franču valodu un dalību valstu valodu. Līdz ar to arī tirgus ir mainījies. Sākumā man nebija nekādas saistības ar citu dalību valstu tulkiem, tikai ar šo te lielo valodu pārstāvjiem. Uh, šobrīd ir nepieciešams veidot uzticības pilnas attiecības ar daudz plašāku skolu tīklu nekā agrāk. Jūs pārstāvat skolas, kuras varbūt ir mazāk pazīstamas, kurām varbūt ir mazāk pieredze. Uh, un kur šī uzticības būvēšana vēl tikai notiek. E, jums, jums ir jābūvē šī te uzticība darba devēju vidū. Manuprāt, šī uzticība vislabāk veidojas starp e, iestādēm, kur notiek tulkošana, un tulkošanas pasniedzējiem, kas paši strādā šajās iestādēs kā tulki. Jo tulka darbībā ir nepieciešama specifiska ekspertīze, un šo ekspertīzi mēs iegūstam tikai tad, ja paši esam ieslēguši mikrofonu, jutuši adrenalīnu pieplūdi un sākot kaut kādus ļoti atbildīgus sēdes tulkošanu. Mēs mobilizējam visus savus resursus, koncentrāciju un visu un saprotam šo te tulkošanas situāciju. Tās skolas, kuras nesaprot, ka ir nepieciešami šādi pasniedzēji kā profesionāļi vienlaikus, tās arī nav, nevar pilnībā iesaistīties sadarbības tīklā skolas, kuru pasniedzēji paši ir tulki, un kā tulki viņi nebaidās diplomus izsniegt vai neizsniegt eh, studentiem atkarībā no kā, tā, kādi viņi ir, cik laba ir viņa kvalita, kvalitāte. Tieši tām skolām pieder nākotne. Tām skolām, kuras nebaidās, ka vienā gadā, piemēram, tām nebūs nekādu diplomētu beidzēju tādēļ, ka neviens no viņiem nav bijis kvalitatīvs pietiekami. Mm, ja jūs uz savas vizītkartes rakstat savas skolas vārdu ar lepnumu, tad jūs piedāvājat arī saviem studentiem ļoti augstu kvalitātes e, vizītkarti. Un tad es viņus varu pieņemt darbā ar aizvērtām acīm. Ir svarīgi nedot diplomu tiem studentiem, kas to nopelnījuši. Šeit mēs runājam par jauno paudzi, par stafets pārņemšanu, par to, ka aizvien vairāk trūkst tulku Protams, tas ir liels izaicinājums mums, ir, tas ir liels uzdevums. Taču nekādā gadījumā mēs nedrīkstam e, graut kvalitāti nevienā brīdī, lai arī cik liels būtu tulku deficīts. Es pārstāvu mazu organizāciju salīdzinot ar Eiropas Savienības iestādēm. Mums nav nepieciešams tik milzīgs tulku skaits, taču tomēr tulku skaits ir pietiekami liels, lai mēs izjustu uh, to, ka arī Eiropas Savienībā ir problēmas ar jaunās paudzes tulku sagatavošanu. Tajā brīdī, kad e kāda valsts kļūst par kandidātu valsti vai kas iestājas Eiropas Savienībā, tai veidojas īpašas attiecības ar Eiropas Savienību, un Eiropas iestādes tūdaļ pat noslauc visus tulku resursus šajā valstī. Vai nu aicina viņus strādāt, atbraucot no savas valsts katreiz, kad ir līgums, vai arī aicinot šos tulkus pārcelties uz Briseli tādējādi tiek noslaukti tulku resursi dalību valstīs, valstīs, ar kurām manai iestāde Eiropas padomē jāveido attiecības. Mums ir nepieciešama kvalitatīvi tulki. Bieži vien šajās izcelsmes valstīs paliek citi, ne tik kvalificēti tulki, bet mums ir nepieciešama tāda paša līmeņa kvalitāte. Mēs vienmēr atgriežamies pie viena un tā paša jautājuma, proti pie uzticēšanās jautājuma, un tas arī ir galvenais, ko es gribēju jums šeit šodien sludināt. Tagad došu vārdu Klērai, kas, manuprāt, runās ko citu. Actually, I don't have other Well, Paldies! Īstenībā es varu piekrist visam, ko teica Salija, un eh, man nav daudz uh, kas piebilstams. Ir ļoti interesanti klausīties par to, kā mainās uh, šis pieprasījums pēc dažādām valodām Eiropas padomē. Un man tas šķita uh, ļoti interesanti arī klausoties Lopeza kunga runu, jo viņš teica, ka īstenībā ir vairākas valodas, kas ir ļoti spēcīgas. Un es domāju, ka ESO arī pieredzēs uh, Eh, zināmas izmaiņas pēc pieprasītajām valodām, un Eiropas eh, padomē galvenokārt tiek izmantot angļu un franču valodu, un tas pats eh, ir līdzīgi arī SAO, un varētu sākt domāt, ka citas valodas pazudīs no mūsu organizācijas, un uh, Eh, visu laiku franču valoda bija oficiālā valoda, līdz ar to tūkošana pat nebija tik aktuāla. Bet tagad mēs redzam, ka tektoniskās plāksnes ir sakustējušās un ir šis angļu amerikāņu modelis un tāds mazais franču modelis, kas uh, eh, kusli mēģina pretoties lielajam modelim. Tad ir franču uh, Uh, valodā runājušās Āfrikas valstis, ir bijušās Spānijas uh, kolonijas un, uh, protams, mums ir jādarbojas tādā globālā kontekstā. Un, Mēs redzam, ka mainās valodu spēks, to izmantojums. Ir valodas, kas kļūst aktuālākas un kuras vairs nav tik aktuālākas. Protams, eh, tiek izmantota spāņu valoda, krievu, ķīniešu, japāņu, itāļu un arī arābu, arī vācu valoda, bet ne tik daudz. Un eh, visu laiku mainās šī dinamika. Tā atrodas eh, pastāvīgā kustībā. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski spēlēt aktīvu lomu, lai nesenos augstskolu beidzējus varētu integrēt darbā. Protams, mums ir jāpadomā par uh, Uh, nākošo tulku paudzi, par jaunu darbinieku piesaistīšanu, un īstenībā tulki, kas nesen beiguši universitāti, bieži vien ir vienkārši izcili. Viņi e, ir apguvuši labas prasmes, viņi ir aktīvi, entuziastiski, un viņi ar lielu prieku strādā sanāksmēs, un, piemēram, ja jūs kādus 40 gadus esat pavadījis kabīnē, nu tad nevienmēr jūs savu darbu darāt ar lielu sajūsmu. Līdz ar to mēs ļoti aktīvi strādājam, mēs sadarbojamies ar universitātēm. Seš, 12 nu, no 16 mūsu štata tulkiem regulāri piedalās dažādos pārbaudas testos, eksāmenos, galvenokārt Parīzes eh, tulku skolā, bet mēs tāpat sadarbojamies arī ar citām universitātēm. E, studenti ierodas pie mums, viņi var praktizēties tukšajās kabīnēs un septiņi no mūsu štata tulkiem regulāri arī arī piedarās dažādās apmācības programmās. Un es īstenībā varbūt esmu nedaudz neusticīgāka kā Salija, jo es tos studentus, kas tikko ir beiguši universitāti, uzreiz ne, nelieku strādāt kabīnē, tātad pa īstam sākumā viņi var strādāt uh, tukšā kabīnē un trenēties, un ja viņi ir pietiekami labi, mēs viņus varam pieņemt darbā. Viņi, protams, var jebkurā brīdī atgriezties, ja viņi to vēlas. Ir jāsaka, ka ne visi studenti, kas beidz universitāti, ir izcili. Daži no viņiem vēl uh, pēc eh, stu, studiju uh, absolvēšanas vēl nav gatavi strādāt. Viņiem ir arī uh, jāspēr šis solis, lai uh, pieceļoties no universitātes sola, viņi varētu uh, saņemt pietiekam daudz līgumu, lai varētu finansēt savu dzīvi, un ir jābūt šim tādam kā tiltam, kā pārējai starp uh, akadēmisko dzīvi, starp mācībām un starp darbu profesionālo pasauli. Ja es saku, ka studenti dažreiz nav uh, gatavi uzsākt darbu, uh, ko es ar to izdomāju? Viņiem dažreiz varbūt ir grūti saprast, uztvert dažādas akcentus angļu valodā, citās valodās varbūt viņiem ir jāuzlabo, jāpadziļina kādas valodas zināšanas. Un ir studenti, kas nekad nebūs gatavi. Kādēļ? Tādēļ, ka viņiem nav pamatprasmju. Es uzskatu, ka viena no galvenajām iemaņām ir iespēja nodot vēstījumu uh, no tās valodas, kurā, no kuras jūs tūkojat, tajā valodā, uz kuru jūs tūkojat. Dažreiz programmas nav īsti uh, atbilstīgas, tās pārāk daudz uh, uh runā par to, kas ir jāziņo tad, kad esat beidzis studijas, tiek uh, sniegts ļoti daudz informācijas par procedūrām, par institucionālo uzbūvu un tā tālāk. Bet studentiem nav pamatprasmju, un ja viņi tās neiegūst universitātes auditorijā, tad viņi tās neiegūs vairs nekad. Viņi, protams, beidzot universitāti var mm, uzlabot savas valodas, viņi var kļūt pārliecinātāk par sevi, bet pamatprasmes viņi nekad neiegūs, proti būt būt tādam eh, tūkam starp kultūrām, nodot tālāk vēstījumu, citu domu, un mēs, protams, uh, arī gribam pieņemt darbā labus absolventus, kas, protams, galvenokārt ir ļoti egoistiski pamudinājumi. Paldies! Es ceru, tas jums sniedz vielu pārdomām. Mēs varam iesaistīties ļoti aktīvās diskusijās, un kolēģi, tūkiem darbs ir jābeidz 18.30. Protams, es eh, varu eh, mēģināt klausīties maltiešu valodā, eh, nu, ja tas man izdosies, bet es ceru, ka tulki varēs ar mums uzkavēties vēl kādu brīdi ilgāk. Lūdzu, varbūt jūs varētu pastāstīt, kuru institūciju jūs pārstāvat un stādīties priekšā. Harijs Dais no Šanhais Universitātes. Es uzdošu valodu dzimtajā valodā, lai kolēģi angļu un franču kabinēs varētu uh, tulkot no ķīniešu valodas. Paldies, mans jautājums ir visai vienkāršs. Mēs savā universitātē jau astoņus gadus apmācām konferenču tulkus. Mēs viņus apmācām saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Kad šie studenti beidz universitāti, Viņus eh, arī apmāca Eiropas komisijas eh, tulki. Es gribēju pavaicāt sakojošo. Protams, šie studenti ir Ķīnas pilsoņi, bet ļoti daudzi no viņiem eh, labprāt vēlētos strādāt Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā arī kā štata tulki. pirms Eiropas komisija un Eiropas parlaments atzīs ķīniešu valodu par vienu no oficiālajām valodām, savā darba ikdienā šie uh, jaunieši varēs kļūt tikai par ārštatu tulkiem. Bet es gribēju pateikt, ka ir arī AIK starptautiskā tulku organizācija. Viņiem ir pārstāvniecība arī Ķīnā un Briselē, es domāju, arī citās valstīs. Eiropas komisijai un Eiropas parlamentām pašreiz nav finansējuma, lai šie jaunieši biznesa klasē no Ķīnas varētu atlidot uz Briseli. No vienas puses es dzirdu, ka ļoti talantīgi tulki no Ķīnas ierodas Briselē, lai strādātu Eh, institūcijās, bet īstenībā viņi nevar ierasties Briselē. Es gribēju pavaicāt, vai Eiropas komisija un Eiropas parlaments tiešām varētu šiem spējīgajiem tulkiem piedāvāt īpašu vīzu, lai viņi varētu vienkāršāk ierasties Eiropā un studētu un varētu arī strādāt kā ārštatulku. Paldies! Thank you, Harry. Uh, I am going to... Paldies, Harry! Es lūkšu izteikties kādu no Eiropas parlamentu vai komisiju, sniegt atbildi šo jautājumu. Himenes Marīna kungs, jūs varētu lūdzu sniegt atbildi. Un uh, lūkšu atbildēt pēc iespējas kodolīgāk, lai pēc iespējas vairāk jautājumu varētu uzdot. Paldies. Eh, bueno, pues en primer lugar, eh, Harry. Eh, Paldies, Harry. Jā, mums ir tādi noteikumi, ka nevar būt divi oficiāli domicili vienlaikus. Tā pašā laikā ķīniešu valodas tulkam ir iespējams strādāt darba tirgu gan Ķīnā, gan Eiropā un var, piemēram, pārcelties no Ķīnas uz Eiropu uz sešiem mēnešiem, lai šos sešus mēnešus galvenokārt strādātu Eiropas iestādēm, un pārējos sešus mēnešus viņš mierīgi atkal var atgriezties un dzīvot Ķīnā. Ir daudz tulku, arī tā tulku, kas uh, strādā Eiropas Sanības oficiālais valodēs, kur ir pieņemši to par savu pastāvīgo praksi, un arī tulki ANO strādājušie tulki tā strādā. Ja viņi vēlas uh, apvienot privāto tirgu ar starptautisko organizāciju, jeb institūciju tirgu. Un tas uh, sniegt iespēju šiem cilvēkiem strādāt arī mūsu institūcijām saskaņā ar mūsu noteikumiem. Mums ir vienošanās ar ārstata tūkiem. Ja šie tūki dzīvo ārpus Briseles, citās valstīs, Tad eh, viņiem tiek apmaksāta avio bilete, ir vairāk noteikumu saistībā ar šo summu, kas tiek apmaksāta. Viņi nedrīkst iesaistīties nekādā negodīgā konkurencē, un arī mēs nedrīkstam šādā konkurencē iesaistīties. Paldies. Paldies, Juan Karlos. Thank you, Chair. Uh, Vidos Gavranski, member of I. Vidos Gavranski, AIG. Mm loceklis un eh, no Poznaņas universitātes esmu eh, tulku sagatavošanas programmas vadītājs. Runāšu poļu valodā. Es eh, gribētu pakomentēt Olgas Kusmidu un citu runātāju sacīto. Ļoti svarīga tas, ko dzirdējām, attiec gan uz mums tūkiem, gan arī uz uh, tulkošanas apmācības programmu vadāt vadītājiem rektoriem. Es gribu jums pastāstīt uh, divas it kā vispie, visiem pazīstamus domu graudus, un tomēr, kam būtu jānodrošina apmācība tulkiem, tiem ir jābūt profesionāļiem, kas jau darbojas kā tulkot tulki. Tad kam būtu, kas nedrīkstētu būt par skolotājiem šādās programmās vai mācības spēkiem. Ir uh, redzēti tādi programmu vadītāji vai mācības spēki, kas vienkārši ir filologi vai pasniedz Austrijas literatūru, taču vienlaikus viņi ir pasniedzēji tulku sagadošanas programmā, un tā tam nevajadzētu būt. Tagad es gribētu vērsties ar aicinājumu pie jums. Pēdējos 23 gadus es esmu vadītājs tūku skolā Poznaņā un Poznaņas universitātes mm, dekāna pakļautībā es strādāju. Un es aicinātu universitāšu vadītājus uh, Uh, es aicinātu tulku programmu vadītājus uh, reāli uh, sniegt informāciju saviem rektāriem pa taisno. Paldies! Es aicināšu Olgu Kosmidru nāk klajā ar komentāriem un tad aicināšu Klēru Donvanu izteikties. Es domāju, ka es jau savā uzrunā to sacīju Tas arī tika, iz, tas, eh, mēs pieminējam Hīnas deklarāciju, tā atrodam jūsu dokumentu mapē, lūdzu to uzmetiet tai aci. Es jau savā uzrunā sacīju, ka ne filologi, nedz arī vienkārši valodu mā, mācības spēki var pasniegt mutisko tulkošanu. Mani skumdina un pārsteidz šī lieta. Rektors nekad neiedomāsies aicināt medicīnu pasniegt kādam, kurš nav praktizējošs ārsts. Un nevienam rektoram neienāks prātā mā, atļaut kādam, kurš nav advokāts, pasniegt jurisprudenci. Es nesaprotu. Kādā brīnumainā kārtā rektoru uzskata, ka ļoti labs filologs var mācīt mutisko tulkošanu. Hints deklarācija arī uz to norāda, un Eiropas parlamenta nostāja ir vēl stingrāka. Mēs sadarbojamies tikai ar tādām universitātēm, kas ne tikai uh, par saviem mācības spēkiem aicina tulkus, turklāt bet šiem tulkiem ir jābūt arī akreditētiem lielā starptautiskā tulka organizācijā. un, nepie, un mēs e, nepieprasām, lai šie mācības spēki būtu ar doktoru grādu, jo ir ļoti maz tādu profesionālu tūku, kam būtu arī doktora grāds. Nu, divi, trīs no tiem šeit ir klāt, šeit telpā. Uh, mēs nepaprasām, lai būtu doktora grāts, jo tā tikai tiktu uh, noraidīti profesionāli tūki. Turklāt uh, pasniedzējiem ir arī līdztekus jāstrādā savā profesijā. Universitātes nedrīkst pieprasīt, uh, ka mācības spēki atteiktos no sava tulka darba. Neviens ārsts nepieņemtu to, ka viņš būtu profesors un līdz ar to vairs nedrīkst strādāt savā jomā. Kāpēc gan tulks vairs nedrīkstāt strādāt savā proces, profesijā, tāpēc vien, ka viņš turpina, ka viņš māca, un tad viņš vienkārši spies mācīt iepriekšējā gadsimta metodas un zināšanas. Es nezinu, kāpēc uh, dekāniem attiecībā uz tū, mutiskās tūkošanas nozari tas neliekas pašsaprotami. Tātad es dekāns aicinu atteikties no šādas prakses. Ir būtiski svarīgi, lai persona, kas māca mutisko tūkošanu, būtu praktizējošs tulks. Um, well, very much along the lines of what Olga's already Atbalstot Olgas jau sacīto, gribu pieminēt, jūs piekritāt, ka praktizējošam tulkam būtu jāpasniedz mutiskā tulkošana. Es, protams, piekrītu. Taču problēma ir tā, ka nav tulka definīcijas, un līdz ar to Eiropas parlamenta stingrā definīcija, tā, protams, ir strīdīga. Nelēma tā, ka katrs var apgalvot, ka viņš ir tūks, ja laika pa laikam šis cilvēks mēdz patūkot. Un man ir bijusi pieredze daudzās pasaules valstīs, ko es apmeklējusi. Cilvēki, kas uh, māca kādu valodu vai prot kādu valodu, apgalvo, ka viņi arī tūki, laik pa laikam viņi piestrādā šādi svarīgi, lai šie tūki būtu profesionāli un arī labi varētu mācīt šo jomu tālāk. Skaidrs, ka visos uh, gadījumos nevar pieprasīt, lai šie tūki būtu akreditēti kādā starptautiskā organizācijā, jo varbūt ir kāds vietējais tirgus, kur šādas organizācijas nav. Taču tomēr pastāv kāds pamats, piemēram, šie tulki varētu būt aik biedri. Uh, lai būtu skaidrs, ar ko tad mums ir darīšana. Mums kā, mā, jums kā mācīs spēkiem un eh, mums kā darbā ņēmējiem, es savā ziņā esmu abās nometnēs, varētu veicināt daudzvalodību. Lopes kundzes sacīja, Lopes eh, kungs sacīja, ka cilvēkiem ir jāpaļaujas uz tūkiem, viņam jātic, ka tūki var labi īstenot savu darbu, un tas ilgtermiņā darbosies tikai tad, ja tūki būs labi profesionāli. Ja mēs ņemsim darbā tikai uh, tūks, tāpēc vien, ka viņi lētāk izmaksā, viņi turpat vien blakus dzīvo, tad uh, no tā labuma nebūs. Ja jūs izsniedzat diplomu cilvēkam, kuram nav pamatu tulkošanas iemaņu, tad mēs vienkārši paši zādzējam to zarus, kur sēžam un kaitējam daudzvalodībai. Barbara, final... Barbara, un tad uh, man stāsta, šis būs pēdējais jautājums. Tas nav jautājums, tas ir tikai īsts komentārs, jā, jo mēs runājam par standartiem. Uh, saka Mozart Mersier kundze. Es tikai gribētu minēt, ka ir izstrādāts jauns eh, kvalitātes nodrošināšanas dokuments MCI. Un esmu gandarīta, ka jaunais MC, MCI konsorcijas ir eh, tagad eh, sagatavojis dokumentu, ko var parakstīt, un tiešsaistē arī pieejams dokuments, universitātes var pieteikties. Un uh, tas, kas šeit tika minēts, arī ir iekļauts kvalitātes standartu šajā dokumentā. Paldies! Liels paldies, saka Kosmidu kundze. Gribu, lai jūs aplaudētu jūs tulkiem, tulki pateicas. and let's proceed for our cocktails. Un tagad dosimies pie kokteiļiem. Gabe, noch Verzeihung, bitte kāds organizatorisks sīkums. Lūdzu, esiet eh, pacietīgi vēl vienu sekundīti. Liels paldies visiem, kas uzstājās ar referātiem. Tagad būs kokteils, vēlāk būs vakariņas. Mūsu draudzīgie palīgi jūs pavadīs uz vakariņu norises vietu, un tie, kas kādu iemeslu dēļ eh, nevarēs ierasties, un, protams, vakariņu laikā man nebūs jums iespēja to paziņot, 9.30 mēs sāksim darbu rīt, 9.30 nebūs nekādas Eh, nekāda akadēmiskā ceturkšņa eh, kavēšanās. Mēs sāksim darbu precīzi un eh, varētu būt liels rindas pie drošības vārtiņiem. Tādēļ lūdzu ierodaties vismaz 9 no rīta, neaizmirsiet savu caurlaidi un rīt mēs klausīsimies, ka arī ar mašīnām ir iespējams tulkot, ar iekārtām ir iespējams tulkot, bet nestoties uz to, es lūkšu tūkstu tomēr rīt ierasties darbā. Paldies!